jomā un biodaudzveidības saglabāšanas jomā. Te mūs interesē arī juridiskais pamatojums uh, un uh, izsakojamība, kā arī caurskatāmība. Es vienmēr esmu centusies saglabāt caurskatāmību, esmu runājusi ar daudziem kolēģiem un ieinteresētajām pusēm. Mēs uh, strādājam šobrīd pie kompromisa, kas visiem būtu pieņemams, kas būtu pozitīvs, produktīvs un ļautu izpildīt Nagojas protokola mērķus. Paldies uh, kolēģiem par labu sadarbību un noslēgumā vēlreiz atgādināšu, kas mums šeit ir uz likmes. Mēs uh, lemjam šobrīd par bio daudzveidības nākotni, mm, par ģenetiskiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Uh, Un, tāpēc mums tiešām vajadzētu ātrāk pieņemt pareizu lēmumu. Paldies referenti, un tagad izteiksies N referenti. Gutieres Kortiles būs pirmais runātājs. Aquí he de decir lo siguiente. En primer lugar, Sandrine Belli ha trabajado con un esfuerzo extraordinario, nos ha citado mil veces. Ha Jā, paldies. Vispirms Um, vēlētos uh, sacīt, ka tik tiešām referente vēlējusies pārliecināt mums par savu skatījumu, bet pats dokuments man īsti nepārliecina un nesajūs man. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti bieži mēs uh, balstāmies uz paziņojumiem. Mēs paziņojam, ka kaut kas ir nelegāls, bet tāpat laikā nepaskaidrojam, kas tieši tur īsti ir tas nelegālais. Uh, ir atsevišķas eh, lietas šajā jomā, kas nav precīzi definētas. Mēs nezinām, kas ir izcelsmes valsts, piemēram, mēs nezinām, kas ir aktīvi, šī resursa īpašnieks. Līdz ar to mēs nevaram apgalvot ar eh, lielu juridisko pārliecību šādu. Līdz ar to lielā mērā šeit ir daudzas eh, nekonkrētas, nepārliecinošas lietas. Mums ir vairākas lietas, kuras mēs vienkārši paziņojam, apgalvojam un viss. Mums vajadzētu pārliecināties, ka tas, ko mēs apgalvojam šajā ziņojumā, balstās viss uz konkrētiem faktiem, uz juridisku pārliecību. Jā, mēs e, cenšamies it kā uzņemt e, līd, e, šo līderu vadošo lomu, bet tāpat laikā mēs zaudēsim uzticēšanos, ja mēs vienkārši izteiksim kaut kāds apgalvojums pamatiedzīvotāji. Es vienmēr esmu bijusi par pamatiedzīvotāju tiesību aizsardzību. Bet par, par to šeit īsti nav runa. Šā to netiek do, piešķirts kāds īpašs tiesības pamatiedzīvotājiem. Un pat ja par tiem ir runa, tad runa drīzāk ir par uh, viņu aizstāvību, viņu īpašumu aizstāvību. Un tas tomēr nav gluži tas pats. Ja jums kaut kas pieder, tad tam ir jābūt juridiski definētam kā piedarībai. Jo tad jūs varat rakstiski pierādīt, ka jūs kaut ko, eh, ka jums kaut kas ir īpašumā. Līdz ar to šeit apgalvojumi nebalstās uz īstiem faktiem. Tālāk. Mēs apgalvojam, ka vēlamies izveidot fondu bet tāpat laikā mēs nedefinējam, no kurienes šis fonds ņems līdzekļus un kam šie līdzekļi tiks tērēti. Līdz ar to jāsaka, nu, man nepatīk šāda apgalvojuma. Tālāk, es jau minēju, definīcija par to, kas tieši ir nelegāls. Ja jums nav definīcija, tad jūs nevarat vienkārši apgalvot, ka kaut kas ir nelegāls. Ko tas nozīmē? kurā brīdī kaut kas ir nelegāls vai legāls. Absolūti neskaidri tas ir. Es vēlētos redzēt katalogu, sarakstu, kas balstās uz zinātniskiem pierādījumiem, un tad mēs varam lemt par eh, finansējumu piešķiršanu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Un tas viss balstītos uz zinātniskiem faktiem. Būtu tāds konsolidēts pamats tam visam. Tāpat laikā ir arī aspekti, kur man liekas, e, nevajadzētu tās lietas aiztikt un e, nevajadzētu grozījumus par tām iesniegt. Ja mēs varētu samazināt grozījumu skaitu iezemētāk un mazāk ambiciozi, es domāju, ziņojums no tā tikai iegūtu. Paskatoties, e, kas notika pirmajā lasījumā, nu nebija labi rezultāti, un redzēsim, kas jau būs otrajā lasījumā. Uh, Demokrātija, protams, ir ļoti svarīga lieta, nepieciešama vairāk lasījumu, bet cilvēki vairāk un vairāk apzināsies, ka šeit daudzas lietas ir ļoti neskaidrs. Protams, kā mums ir demokrātisks eh, tiesības eh, uz pirmo un otro lasījumu, bet tikpat eh, labi demokrātiski būtu arī bez otrā lasījuma, kurā noteikti kļūs skaidrākas mūsu problēmas. Un ja mēs to varam, ja mēs to pieņemsim tā, kā tas ir, tad tur tiešām būs problēmas. Paldies tālāk, eh, Broks, sociāldemokrāta vārnā. Paldies, vēlos pateikties referentē par lielisko sadarbību jo tas noteikti nebija viegli. Vēlos uzsvērt dažas lietas saistībā ar grozījumiem un referents iesniegtiem kompromisiem. Es varu atbalstīt lielāko daļu no tiem. Atkārtot izmantošana, jauna izmantošana. Tāpat arī komercializāciju, ka mēs varēsim vienoties par definīcijām, tad arī tas būs pieņemts. Es atbalstu arī agrīnās pārbaudas sistēmas, kā to ierosināja referente, jo tas noteikti nāks par labu maziem vidējiem uzņēmumiem. Kā daļa no kompromisa es varu atbalstīt arī šo ieguvumu sadals fondu Eiropas Savienību, kaut arī uzskatu, ka tas saskarsies ar tehniskām grūtībām, pat esot daļa no Eiropas Savienības budžeta, vai esot pat arī atsevišķi eh, fonds. Man liekas, tehniski tas ir ļoti sarežģīti. Ideja kā tāda ir laba, un mēs to varam atbalstīt. Tāpat es arī atbalstu nelegāli iegūt ģenetisko resursu definīciju un skaidru to aizliegumu, kā to iesniedz Alda kolēģis, ko es nevaru atbalstīt. Dažas definīcijas, it īpaši par pētniecību un izstrādi, radīs eh, tāds caurums, nenosēktas daļas, nu, kas, manuprāt, ir daļa no pētniecības, un es neuzskatu, ka tās vajadzētu izslēgt. Tāpat es nepiekrītu ar atsevišķiem, svīt, nepiekrītu atsevišķiem svītrojumiem, par, par zināšanām, par daudziem grozījumiem, kur tiek mēģināts Eh, to visu pazemināt līdz nacionālajiem līmenim. Ja mēs vēlamies pārcelt to visu nacionālā līmenī, tad, tad nav jēgas no Eiropas līmeņa likumdošanas. Man ir arī zināms bažas par katalogus, kā to tautas partijas pārstāvi ierosina, jo tas, manuprāt, ir ārpus šīs regulas darbības joms. Šeit ir runa par Nagojas protokolu īstenošanu, nevis par eh, jaunas likumdošanas izstrādi. Kopumā Man labāk patiktos palikt pēc iespējas tuvāk Nagojas protokolam, neieviest pārāk daudz jaunu lietu, lai pārliecinātos, ka mēs tiešām varam īstenot visu to, ko ierosinam. Tas ir ļoti nopietni. Mums nevajag jaunu likumdošanu, jaunus slogus, bet gan jārada zinātnēji iespējas, nevis sloks. Paldies! Boka kungam nākamais Leutartes kundze. Jā, dank vēl, voorzitter. En ik zou alle... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties referentei. Uzskatu, ka viņa ļoti labi sadarbojās ar visiem ēnu referentiem un ir spējusi arī ievērojami uzlabot ziņojumu sa salīdzinot ar komisijas priekšlikumu, tāpēc es arī vēlos atbalstīt viņas ziņojumu. Tik iesniegt ļoti daudz grozījumu, tā skaitā daudz ļoti labi grozījumu. Es piekrītu arī referents sacītajam, ka mums ir jācenšas atrast kompromisu, kur tas ir iespējams. Kompromis, kas būtu kā kopsavilkums šīm idejām ja mēs sekojam komisijas priekšlikumam, tad ģenetisko resursu lietotāji saņemtu samaksu tikai tad, ja šiem avotiem varētu atkal piekļūt, bet šiem resursiem praktiski e, var piekļūt, izmantojot šīs kolekcijas krājumus. Un tas būtu praktiski tikai tad, ja e, tas tiktu attiecināts uz jauniem ģenetiskiem resursiem. savukārt, ja jau šobrīd var piekļūt tam visam, tad, tad īsti tas nesanāk godīgi. Manuprāt, šur tur vēl ir iespējams ziņojumu uzlabot. Kas attiec uz regulas īstenošana ir liela atšķirība starp piekļuvi un izmantošanu. Nevajadzētu runāt tikai par piekļuvi, bet arī par ģenētisku resursu tālāku komerciālu izmantošanu un vajadzētu pieturēties pie savstarpēji eh, atzītiem un izma, eh, savstarpēji atzītiem jēdzieniem. Un tas būtu labākais veids, kā mēs varētu īstenot Nagojas nolīgumu. Juridiskā noteiktība, manuprāt, ir ļoti ska, eh, svarīga, tāpēc varbūt man būs mazliet atšķirīga nostāja no tautas partijas viedokļa. Es uzskatu, ka uzņēmumi tiem ir jādod iespēja sadarboties ar eh, universitātēm, pētnieciskiem institūtiem un to visu darīt ar pietiekamu juridisku noteiktību skaidrību, lai arī viņa tiesības būtu aizsargātas abām pusēm. Tāpat ir nepieciešams saņemt informāciju par iepriekšējiem resursu lietotājiem, lai varētu efektīvi strādāt ar piekļuvi un ieguvumu sadali. No iepriekšējās ēna referents sanāksmes varu sacīt, ka mums ir nepieciešams eh, rast risinājumu tradicionālai kompetencijai, tā skaitā attiecībā uz ģenetiskiem resursiem. Pat ja nav nekāda iegūma sadals sistēma izcelsmes valstī, mums ir jānodrošina, ka kopienas līmenī ir uh, arī tradicionālai kompetencei šāda sistēma. To varētu darīt, piemēram, nosakot pienākumu saņemt atļauju, vienoties par izmantošanu. Manuprāt, ir nepieciešams rast kompromisu šajā jomā, un ja mēs to neizdarīsim šobrīd šajā posmā, tādā gadījumā Mēs noteikti neizdarīsim nekādu milzīgu pakalpojumu mūsu resursu turētājiem. Jā, paldies. Tā tagad pārējie runātāji. Tātad trīs ir pieteikušies, lūdzu. Klāsas kundze. Jā, paldies. Es te dzirdu, katram ir kaut kādas vēlmes, kaut ko vajadzētu ietvert, un mēs jau nesākam no nulles, mums nevajadzētu visu izmest, kas jau labi darbojas Eiropā. Līdz ar to priekšlikums par piekļuvu eh, ģenetiskajiem resursiem Eiropā, kā ko, ko komisija ir mums likus priekšā, nu, tai būtu jānodrošina arī pietiekam plaša pieeja ģenetiskiem resursiem. Un tāpat ir paredzēts Eh, daudzveidības saglabāšanai, bet ne tikai saglabāšanai, bet arī, lai nodrošinātu to izmantošanu. Ja ģenētiskie resursi tiek izmantot, tad viņi arī ne, neizzūd. Līdz ar to lietotājiem nevajadzētu uh, saskarties ar jauniem administratīviem slogiem un viens pret vienu pārņemt Nagojas protokolu Eiropā ir loģiski, jo tādējādi tiek nodrošināta efektīvu augu izmantošanu šīs ģenetiskās bāzes. Piemēram, pētniecībā tas bieži vien arī notiek. Mēs esam nodrošinājuši e, klimata stabilitāti un e, slimību jomā arī rezistenci. Un šāda vienošanās īpaši īpaši liels sloks tika radīt, tiktu radīts maziem vidējiem uzņēmēm. Mēs nevēlamies centralizāciju, monopolizāciju, eh, kuru tad veiktu vairākas eh, globāli strādājošas eh, firmas. Tieši to es vēlos, vēlos uzsvērt. Līdz ar to definīciju lietošana, lietotāja, tātad kas, kas ir lietotājs, uh, Nu, tur vajadzētu paskaitīt. Tātad, ja uh, lauksaimnieks izmanto kādu ģenetisku materiālu iz, savā saimniecībā, nu, viņam nevajadzētu nonākt šīs regulas darbības jomā. Ja audzētājs izmanto pirmo reizi šādu materiālu, tad skaidrs viņam būtu jāievērā ceturtais pāns, nevis tālākie audzētāji, kas varētu izmantot šo privilēģiju. Tieši tāpēc jau šāda privilēģija ir noteikti Eiropas līmenī. Līdz ar to tālāko audzētāju iesaistīšana nav ne loģiska, ne arī praktiski īstenojama. Te mēs radītu daudz vairāk birokrātisku slogu nekā ieguvumu. Un tāpēc es vēlējos to vēlreiz aktualizēt. Paldies! Paldies Klāsas kundzei! Francoāze Grostēt tālāk. Un paldies priekšsēdētā, kungs. Es tiešām piekrītu Kristi klasei. Tik tiešām, ja vēlamies saglabāt to, ko mums eh, devusi bio daudzveidība, eh, visa šīs eh, bagātības, dažādas molekulas, mm, Kaut arī mēs eh, pārāk daudz par to visu vēl nezinām, mums te vēl daudz kas jāiemācās, bet, eh, lai to darītu, mums nepieciešams eh, taisnīgi sadalīt iegūtos labumus. Tam nepieciešami skaidri noteikumi, lai ģenetiskie resursi, resursi tiktu pārvaldīti drošā, caurskatāmā veidā, garantējot to ilgtspējīgumu. Tāpat laikā mums jāapkaro biopirātisms, kas uh, apdraud mūsu nākotnes resursus. Uh, Tātad juridiskās eh, noteiktības labad mums eh, vajadzētu skatēties, lai eh, lēmumiem, kas tiks pieņemti, nebūtu retroaktīvā spēkā. Un MVU vajadzētu skaidrus noteikumus, labu izsekojamību un labāku ģenētisko resursu pieejamību un izmantošanas noteikumus. Uh, Komisija iespējams varētu rokas grāmatu pieņemt, lai visi etapi procedūrā būtu skaidri. Būtu, tas būtu pēdējais, ko teikšu, būtu nepieciešams definēt un precizēt darbības jomu, kas skar pamatproduktu izmantošanu, jo pamatproduktiem ir brīva pieejamība un tie būtu jāizņem nodarbības jomas. Un tāpēc Kastra uh, Franko manam kolēģim ir attiecīgi grozējumi, kas iet šajā virzienā, un tie būtu jāpieņem. Paldies! Paldies, uh, Sofija Okomī. Paldies, es uh, izteikšos ātri, jo kolēģis jau daudz ko pateica. Paldies Sandrinai Belijai par viņas darbu, divas lietas. Uh, Visu pirms eh, tik tiešām jāvienkāršo, jāprecizē teksts un jāuzlabo pieejamību lietotājiem. Tas noteikti ir jādara, jo šīs lietas mums bieži pārmet. Tātad mums jābūt vienkāršiem mūsu procedūrās un skaidriem mūsu definīcijās. Tas ir pirmais. Otrais skar to, ko teica Krista lietotāja un turpmāko lietotāju noteikumiem, noteikumi, tātad noteikumi visai lietotāju ķēdei, jo dažviet šie noteikumi var radīt problēmas lauksaimniecības sektoram īpaši, kas skar uh, Eh, sēklu izmantošanu. Eh, tas ir ļoti relevanti ģenētisko resursu izmantošanai, un eh, šī izmantošana jāpakļauj regulas noteikumiem. Bet transferējot šos resursus un nākamajā šīs ķēdes posmā vairs nebūtu jāuzskata mm, šie resursi par sākotnējiem ģentiskiem resursiem, un tie būtu jāpakļauj vispārīgiem Eiropas Savienības noteikumiem. Man par to ir 40. grozējums, un Kristē par to 39. grozējums. Tie ir viens otram ļoti līdzīgi. Es vēlētos, lai mūsu referente un uh, ēnas papētītu šo jautājumu. Mums jāizprot, cik svarīgi ir noteikumi nākamajiem šo resursu lietotājiem. Un šeit mums jāparūpējas, lai netiktu iznīcināta vegetatīva uh, bioloģiskā daudzveidība, lietojot uh, šis sēklas. Paldies! Nākamais Arsenijs kungs. Paldies! pievienošos kolēģiem un nu, apsveikšu referenti ar lielisko darbu. Un tiešām kopsaucēju varējām atrast komitejā. Un paldies arī ēnu referentiem. par eh, gatavību meklēt šo kop, kopsaucēju. Esmu ļoti laimīgs par to konsensu, kas mums tagad ir izkristalizējies par eh, biopirātismu apkarošanu, par fondu izveidošanu. par eh, pienākumu obligātai eh, iepriekšēji informētai piekrišanai, lai turpmāk izmantotu materiālus kas tiešām ļoti relevanti mūsu pilsoņiem un mūsu nākotnē. Kāpēc? Jo esam procesā, kur uh, ieviešam aizvien vairāk uh, īpašumu tiesību. Tas savveid ir uh, līdzsvarošanas akts lai pienācīgi regulētu šīs īpašuma tiesības, lai nepieļautu eh, pārspīlēšanu šeit. Lietām, attiecībā uz lietām, kas tika atklātas pirms parādījās šīs īpašuma tiesības, tātad šis akts palīdzēs nākotnē izvairīties no pagātnes kļūdām. Paldies visiem par lielisko darbu! Un es ļoti ceru, ka, ka rezultāts uh, būs tāds, par kuru varēsim lepoties. Paldies! Paldies! Mm, turpinās komisija. Kurš vēlas? Neatvainojiet. Vēl viens komentārs. Rihards Zēbers. Paldies! Uh, atvainojiet, uh, ka pieteicos tik vēlu. Mm, es jau domāju, ka es biju sarakstā, bet nu labi. Jā. Protams, ir skaidrs, ka mums ir jāskata šī tēma, um, vajadzētu arī ievērot juridisko bāzi, kas uh, tika pieņemta Nagojas protokola kontekstā. Ja mēs kā Eiropas Savienība pieprasīsim papildu pasākumus, tas nepalīdzēs. Tā mums notiek vairākos tiesību aktos, un uh, tad rodas papildu grūtības administratīvi, un kļūst sarežģītāk attiecīgi pārvaldīt ģenētiskos resursus. Es uh, domāju, ka daudz pusējs uh, nolīgums būtu kaut kas eh, diezgan sarežģīts praksē, un tam mums tiešām piesardzīgi būtu jāiet uz priekšu, lai sasniegtu mūsu mērķus. Paldies, un tagad šālēkungs no komisijas. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Esmu pateicīgs par šo iespēju izteikties eh, par šiem jautājumiem, bet visu pirms uh, Paldies parlamentam par eh, to, kā apspriežat eh, šo eh, dosjē. Visi apzināmies, ka šis dokuments starptautiski un Eiropas līmenī ir ļoti svarīgs, lai saglabātu resursus un ilgtspējīgi izmantotu bio daudzveidības materiālu. Pamatā Komisijas priekšlikumā tika ierosināti pasākumi, eh, kas eh, bija ļoti nepieciešami Eiropas līmenī. Aplaukojot Nagojas protokolu, redzēsiet trīs jomas, eh, kas ir ļoti būtiskas. Vispirms pieejamības likumdošana, te mēs zinājām, ka tas paliks dalību valstu ziņā, nacionālo kompetenču ziņā, bet ir arī uh, labumu sadales jomā un uh, uh sastarpēji atzīto noteikumu uh, pildīšana. Nagos protokolā runa ir par līgumsaistībām, un uh, tas būtu jārisina mm, līgumtiesību ietvaros. Bet tad tur kaut kas rakstīts arī par lietotāju atbilstību, un uz to priekšlikums arī koncentrējas lielākoties. Ļoti labi, ka lielākoties deputāti vēlas eh, strikti piemērot eh, eh, juridiskas saistības, kas rodas no Nagojas protokola un tās piemērot Eiropas līmenī. Mums līdz ar to ļoti labi jāpadomā pirms skatīt lietas, kas iet tālāk nekā paredz protokols un rūpīgi vajadzētu aplūkot arī tās vietas, kur um, protokols no mums pieprasa vairāk nekā mēs darām šobrīd. Līdz ar to var parādīties lūgumi izņemt atsevišķas lietotāju kategorijas vai lietošanas uh, veidu kategorijas. Ir skaidrs, uh, Uh, izņemot no aptvēruma atsevišķus lietotājus vai lietošanas veidus, mēs, tas nav pakalpojums, un t, t, gluži otrādi, mēs palielinām tiesisko nenoteiktību, jo katrā gadējumā uh, viņam pašiem būs jālēmj par to, vai uh, viņu lietošanas veids tagad tiešām atrodas ārpus uh, aptvēruma, uh, aplūkojot 4. panta nosacījumus, kur rakstīts eh, par eh, faktu eh, noteikšanu resursu izmantošanai, tas būtu jāizdara katram godprātīgam mm, lietotājam. Mm, ja tas netiek darīts, tad mums nav tiesiskās noteiktības. Ja tiešām notiek resursu izmantošana ārpus aptvēruma, tad Mm, ir jāveic visas šīs iepriekšējās pārbaudas, un tad šie resursi drīkst nonākt tirgu. Mainī, mainot aptvērumu, var radīt juridiskus precedentus, grūtības, jo iespējams, ka ģentiskie resursi legāli var tikt izmantoti, bet nepastāv nekāda atbildība mm, par to izmantošanu. Un mēs ļoti vēlētos ierobežot šādu resursu izmantošanu. Mm, tas tiešām nebūtu ieteicami, tas būtu pret Eiropas Savienības nostāju sarunu laikā. Mm, tas arī bija viens no priekšnosacījumiem, kāpēc Eiropas Savienība meklēja konsensu, piemērojot šo vienošanos. Mēs turpinām būt skeptiski attiecībā uz aizlieguma nepieciešamību. Mēs uh, neuzskatām, ka būtu jādefinē nelegāla izmantošana, jo tiesiskās uh, noteiktības sistēma, ko mēs uh, te ierosinām, ļaus lietotājiem viņu normālā praksē vērtēt, vai resursi uh, iekrīt šajā darbības jomā vai nē, un kas viņam jādara, lai apmierinātu visus, lai izpildītu visus nosacījumus, mm, kas ir paredzēti. Mūsu skatu punktā mums jābūt uh, piesardzīgiem interpretējot noteikumus 4. Uh, un 8. pantā Nagojas protokolā. Un uh, izņēmumi būtu jāreducē līdz minimumam. Uh, Un arī tas jādara ļoti piesardzīgi. Kaut arī deputāti to, par to konkrēti nerunāja, bet uh, mums uh, ļoti rūp divi instrumenti, kas ir ierosināti regulas priekšlikumā, brīvprātīgi uh, instrumenti, lai atvieglotu administratīvo un finanšu slogu dalību valstīs tā tad um, kolekciju veidošana un paraugprakses savstarpēja atzīšana. Tieši runājot par maziem lietotājiem MVU sektorā, šie instrumenti ļoti atvieglos dzīvi un ļaus vienkāršāk izmantot resursus atbilstoši regulas noteikumiem. Abi šie instrumenti noteikti ļautu vairāk lietotājiem pildīt uh, priekšlikuma nosacījumus uh, efektīvā veidā taupot izdevu, taupot um, līdzekļus. Līdz ar to mēs uh, negribētu šeit neko mainīt. Mēs uzskatām, ka nekāds papildus loks te netiek radīts, bet gluži otrādi tiek izcelta pozitīva ietekme šim priekšlikumam, ietekme uz saglabāšanu uh, un biodaudzveidības veicināšanu, kā arī resursu ilgspējīgu izmantošanu. Paldies! Šalī. Uh, paldies uh, Šalekungam. Gerbrandī kungs vēlas uzdot papildu jautājumu. Paldies, priekšsēdētā kungs, paldies komisijai par komentāriem, par grozējumiem. Uh, Man ir viens jautājums par to, ko teicāt. Proti, ka daži grozējumi ir pretrunā ar Nagos protokolu. Mans jautājums ir, kas juridiski varētu notikt, ja mēs pieņemtu tekstu, kas juridiski pretrunā ar Nagos protokolu. Ko tas nozīmē pēc būtības? Vai eh, tad mūsu eh, juridiski vajās, vai uh, mēs pārkāpsim biodaudzveidības konvenciju, uh, vai kā, kādas tam varētu būt juridiskas sekas. Paldies! Lūdzu, atbilde. Paldies! Protokols dod sava ziņā ietvaru, lai turpmākas uh, līgumslēdzējas puses nogos protokolam uh, noteiktu, kā izmantot ģenētiskos resursus uh, to respektīvajā jurisdikcijā. Tagad uh, tā paliek suverēnā kompetence līgumslēdzējām valstīm noteikt, um, kādā veidā nodrošināt ģenētisko resursu pieejamību un izmantošanu. Un tas būs balstīts uz to, vai uh, Mm, valstis ir pārliecinātas, ka lietotāji var izpildīt Nagojas protokola nosacījumus un vai juridiski pasākumi, kas ir ieviesti, ir pietiekami, lai nodrošinātu Nagojas protokola nosacījumus. Ja valstis uzskatīs, ka lietotāji nav atbilstīgi Nagojas protokolam, tad eh, var tikt liekta piekļuve resursiem. Es eh, nesaskatu iespēju juridiskai vajāšanai drīz nākotnē, bet iespējams, kā attiecībā uz mums piemēros neatbilstības procedūru, kuras rezultātā, ja mūs atzīst par neatbilstošiem saskaņā ar 14, 15, 16, 17 un turpmākiem pantiem, mums starptautiski, starptautiski tad mēs nokļūsim melnajā sarakstā un uh, mūsu likumdošanu uzskatīs par neatbilstošanu, tad līdz ar to tam būs attiecīgas sekas uh, visā pasaulē, izmantojot ģenetiskos resursus. Paldies, un tagad referente. Noslēdzošs vārds, ja, ja vēlaties. Un paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļoti īsi. Paldies pateikties visiem kolēģiem par komentāriem. Es noteikti saprotu šīs šaubas. Un piekrītu, ka juridiskais pamatojums ir Nagojas protokols, par ko man arī atgādināja. Es arī vēlos, uh, tas ir nevēlos iet tālāk par to, ko paredz Nagojas protokols, kā pareizi teica komisija, tas būtu kontraproduktīvi, ja tā, jo, jo tas destabilizētu uh, nacionālo izmantošanu, tas apgrūtinātu pieejamību resursiem, par ko priekšlikumā starp citu nav, netiek daudz runāts. Jā, par tiesisko noteiktību. Te komisija ļoti skaidri izteicās savā pēdējā komentārā. Par citām šaubām, Klāsas kundzei, Okonijas kundzei sapratu jūsu problēmas, turpināšu pie tā strādāt un uh, turpināšu meklēt kompromisu. Par uh, termiņiem un kompromisu meklējumiem atbildot Gutjeras kundzei par pieņemšanu otrajā lasējumā. Atgādināšu par mūsu kalendāru. Nākamā pušu konference notiks 2014. gada rudenī. Ja vēlamies sēdēt pie sarunu galda un runāt par Nagos protokolu īstenošanu, ko mēs esam pieņēmuši un ratificējuši, tad atgādinu 18 valstis jau ir ratificējušas protokolu, un konvencijas sekretariāts atgādina, ka vēl 33 līdz gada beigām ratificēs, līdz ar to 2014. gada beigās mums būs 53 valstis, kas būs ratificējušas, un, uh, lai sasniegtu juridiski pieļaujamu skaitu, uh, būtu nepieciešamas tikai 50 valstis. Tā tad atgādinu, mm, ka 2014. gada beigās mums būs jau 53 valstis, tas ir pietiekami daudz, lai sāktu to ieviest, un ja mēs ātri nerīkosimies, tad Eiropas Savienība zaudēs iespēju piedalīties šai procesā un piemērot protokolu starptautiskā līmenī. Paldies, kolēģi! Līdz 24. maijam jāiesniedz, eh, pulksten 12. jāiesniedz grozījumi, 4. jūlijā notiks balsojums komitejā un eh, plenārsēdē eh, balsojums pagaidām nav paredzēts. Jā, kā es teicu, zem mm, šī visai sarežģītā nosaukuma slēpjas tiešām daudz interesants lietas. Mm, man pat brīnums, ka nav, kolēģi, nav daudz kolēģu šeit klāt šobrīd. Iespējams, daudzi nav sapratuši, cik svarīgs ir šis jautājums, nu, jo jautrāk mums ies tālāk pie šī punkta. Tagad iesim tālāk, 17. punkts darba kārtībā, un šeit eh, Rosī kungs ir referents, un Rosī kungs arī izteiksies pirmais. Presidente, grazie, kolēģi, voļu, innanzitutto ringraziare. Paldies priekšsēdētājiem, paldies arī kolēģiem. Es gribētu pateikties eh, darbiniekiem un eh, ēnu referentiem, jo viņi ļoti aktīvi piedalījās teksta sagatavošanā. Un viņi tiešām ļoti aktīvi ar savām ekspertu zināšanām piedalījās eh, seminārā kas uh, notika šajā ēkā, šajā parlamentā. Jāsaka, ka šī ir ļoti interesanta tēma, jo tā vai nu mūs jau ir skārusi, vai arī iespējams skars, uh, jo agrāk vai vēlāk uh, cilvēks tomēr saskars ar slimnīcas vidi un cilvēks sagaida, ka slimnīcā viņu izārstēs, uh, bet, diemžēl, nevienmēr tas tā ir. Dažās dalību valstīs situācija ir labāka, citviet sliktāka, un situācija var atšķirties pat viens dalību valsts ietveros starp dažādiem reģioniem. Diemžēl mūsu rīcībā esošie dati raisa bažas. 37 tūkstoši Eiropas pilsoņu katru gadu mirst uh, no uh, infekcijas slimībām, kas ir saistītas ar uh, veselības aprūpi. Uh, no pieciem, eh, jāsaka, ka ļoti daudz cilvēku šādā veidā iegūst eh, infekcijas eh, pavisam vienkāršu manipulāciju rezultātā piemēram, nododot analīzes vai diagnostikas rezultātā. 37 tūkstoši nāves gadījumu ir Eh, izraisīti tieši infekcijas eh, rezultātā. Un tiešām šis faktors ir ļoti svarīgs, un domāju, dalībvalstīm ir jārīkojas, un tādēļ šādas vadlīnijas ir nepieciešams. Ļoti slikti ir tas, ka lielāko daļu šo infekciju cilvēki iegūst no ārstiem vai medmāsām, kas eh, neievēro personisko higiēnu. Tas ir vienkārši absurdi. Uh, un no tā noteikti varētu izvairīties, vienkārši eh, rīkojoties rūpīgāk. Tas nemaksā neko. Un būtu labi, ja veselības aprūpas personāls eh, rūpīgāk ievērot personisko higienu, tad mēs varētu izvairīties no ļoti daudziem nāves gadījumiem. Tas nozīmē, ka ir jāstrādā pie labākas informētības eh, gan pacientiem, gan arī, protams, veselības aprūpas personālam. Eh, iespējams, ka dažviet eh, trūkst modernas sterilizācijas iekārtas eh, vai, teiksim, invazīvās diagnostikas instrumenti nav pieejami pietiekamā daudzumā, vienreizēji instrumenti, vai arī, piemēram, personāls rīkojas bezatbildīgi vai arī paši pacienti rīkojas bezatbildīgi. Tātad šeit ir jābūt pasākumu kompleksām, un pacientam ir tiesības zināt. ka viņam ir tiesības sūdzēties par ārstēšanas gaitā iegūtu infekciju. Un tajā pat laikā viņiem ir jāapzinās pienākums eh, pēc eh, slimnīcas ievērot eh, personisko higienu, lai viņi paši neizraisītu infekciju atveseļošanās periodā. Un lai viņi izvairītos no nonākšanas atkārtot slimnīcā. Tātad, pienācīga apmācība medicīniskajam personālam Jā, dažreiz eh, cilvēku, darbinieku trūkst, dažreiz viņi tiešām ir pārslogoti un, protams, eh, ir viegli pieļaut kļūdas eh, šajā darbā, bet varbūt tomēr ir jāstrādā pie tā, lai medicīniskais personāls um, rīkotos piesardzīgāk un pārdomātāk. Mēs esam centušies um, ierosināt eh, dažādus pasākumus, lai uzlabotu šo vispārējo praksi un nodrošinātu eh, labākās pieredzes apmaiņu. Tāpat arī, lai nodrošinātu medicīniskā personāla apmācību, eh, labāku informāciju pacientiem un noteikti nesamazināt finansējumu veselības aprūpē. Un mums ir jācenšas arī maksimāli sadarboties savā starpā, ja mums ir Eiropas uh, um, uh, infekcijas slimību centrs, Eiropas veselības centrs. Un visām šīm struktūrām būtu jāsadarbojas, lai samazinātu uh, nevēlamo ietekmi. Jāsaka, ka ne visās dalībvalstīs problēmas ir vienādas, bet, kā es teicu, jautājums ir ļoti sensitīvs un tā ir ievērojama problēma. 4,1 miljonu cilvēku uh, sas, iegūst uh, infekcijas Eiropas Savienībā no hospitalizētajiem pacientiem. Un, kā es teicu, cilvēki ir pelnījuši atrasties uh, drošā, tīrā vidē, un viņiem ir tiesības iznākt no slimnīcas veselākiem, uh, nekā viņi ir iestājušies slimnīcā. Un mēs kopā ar ēnu referentiem um, jau vienojāmies par veselu rindu grozījumu, jo Protams, ir uh, arī zināms limits tam, ko mēs varam iestrādāt uh, pamattekstā, līdz ar to uh, ļoti bieži ir grūti panākt vienošanos par um, grozējumiem. Paldies, un Tagad eh, vispirms došu vārdu ēnu referentiem no Tautas partijas grupas vispirms lūdzu. Jā, paldies. Vispirms vēlos pateikties, eh, pateikties referentam par šo sagatavoto ziņojumu tik svarīgā jomā. Vēlētos koncentrēties atsevišķiem punktiem, vispirms par terapiju, par veselības aprūpē iegūtām infekcijām. Referents arī ļoti daudz jau pateica par šo tēmu. Es uzskatu, ka temats pats par sevi ir ļoti, ļoti svarīgs. Manuprāt, šādas infekcijas ir atbildīgas par ceturto daļu visu slimību un katru gadu izraisa 37 nāves gadījumus. Tas nav lielums, ko mēs varētu vienkārši neņemt vērā. Arī manā valstī, Vācijā, situācija nav laba. Arī ar antibiotika rezistenci. Nīderlandē 1%, Vācijā tie 20% pacientu, kas tiek aptvērti, kas parāda, ka mēs ļoti daudz varam mācīties viens no otra un dalību valstīm, protams, prevencijai jāliek pirmā vietā profilaksi mums jānodrošina arī caurskatāmība, jo nevar būt tā, ka mazais maiznieks uz stūra šobrīd e, ir pilnībā caurskatāms un visiem redzams internetā, tikko viņam ir skudriņa ceptuvē konstatēta, bet slimnīcā nāvs gadījumi tiek vienkārši paslēpti, un sabiedrība to pat neuzzina. Un nu jau pat ir cilvēkiem eh, dažās valstīs bēldoties uz slimnīcām. Un uh, pamatā ir nepieciešama arī informēšana, pacientu un viņa radinieku informēšana, to arī ziņojumā prasa referents, bet šajā jautājumā mums vajadzētu padziļinātāk arī uh, strādāt, e, pie, ņemot vērā demografisko situāciju Eiropā, iedzīvotāju novecošanu un tieši vecāka gadagājuma cilvēki bieži vien saņem vienlaicīgi ļoti daudz medikamentu. Uh, un viņi nespēja izsekot eh, visam piesardzības pasākumiem, eh, visām eh, normām, kas ir jāievēro. Vācijā saskaņā ar kādu pētījumu 5% no visiem uzņemtajiem slimnīcē ir tādēļ, kā ir kaut kādas problēmas saistībā ar medikamentu lietošanu, ka bieži vien cilvēkiem pārāk daudz šādu medikamentu vienlaicīgi ir jālieto un ne visi ir savstarpēji savietojami. Arī šī savstarpējā medikamentu miedarbība, to būtu jāņem vērā arī ārstiem un farmaceitiem, un it īpaši attiecībā uz vecāku gadagājumu cilvēkiem. Uh, Eh, un viņu radiniekiem, kas bieži vien aprūpē šos cilvēkus. Vēl viens eh, temats šajā ziņojumā ir problemātika, kas saistīta ar tā saucamo off-label use. Eh, tas ir jēdziens, kas apzīmē medikamentu izrakstīšanu, kas īsti neatbilst konkrētas slimības indikācijām. Piemēram, ja medikaments, kas ir pārbaudīts tikai pieaugušajiem un to izraksta bērniem lietošanai, vai arī medikaments, kas ir paredzēts uh, attiecīga ārstēšanai uh, um, vienā jomā, bet tiek izrakstīts, piemēram, vējas slimībām vai, vai, vai epilepsijas medikamenti, kas tiek migrēnas ārstēšanai izrakstīti un tā tālāk. Tāpat uh, medikamenti, kuriem mēdz būt smagas smagas blakus parādības, un bieži vien ārsti par tām pat neinformē, lai nebiedētu pacientu. Nu, un tad ir šī pelēkā zona, neskaidrība. Tātad, piemēram, kad medikaments tiek izrakstīts e, citām jomām, to šajā jomā izrakstīt nedrīkstētu, tomēr tas notiek. Ārsti It īpaši saņemot spiedienu no slimo kasēm, bieži ir spiesti tādus izrakstīt. Un tas var novest pie ļoti augsta riska un pie draudiem pacientu veselībai un dzīvībai. Vēl viena lieta noslēgumā ir prasība Eiropas līmeņa kompensējošu mehānismu izveidot. Nu, mums to nevajadzētu darīt. Es arī uzskatu, ka tas nav īsti īstenojams, jo veselības aprūpas politika un tās finansēšana ir dalību valstu kompetencē un galu galā arī patērētāja tiesība aizsardzības jomā ir atšķirīga situācija, atšķirīgs regulējums dalību valstīs, un tur mūsu tiesību akti nav harmonizēti. Tā kā, ja nākotnē kaut kas mainīsies, es, eh, tad skatīsimies, bet šobrīd arī veselības aprūpas sistēma ir atšķirīgi organizēta dalību valstīs, līdz ar to mēs kopīgi kompensēšanas mehānismu īsti nevaram izveidot. Es esmu iesniegus arī grozījumu priekšlikumu šim punktam un arī citiem. Lai ziņojums kļūtu vēl labāks nekā tas jau šobrīd ir, bet katrā ziņā liels paldies referentam par tiešām labu, sakat, labu sakatot ziņojumu. Paldies Zomers kundzei! Kristians Šalimos tālāk. Men, osin, stots akcija. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribu pateikties referentām par izcilu labo ziņojumu un par to, ka jūs cenšaties panākt eh, kaut ko reālu jomā, kas eh, ir ļoti svarīgi mums visiem. Uh, jo mēs redzam, ka ļoti daudzi jau ir cietuši no šīs nevajadzīgās infekcijas, no kuras uh, būtu bijis iespējams izvairīties. Bet šeit parādās uh, vēl viens svarīgs arguments. Patreiz ir termiņš, kad ir jāievieš pacientu mobilitātes direktīva dalību valstīs, un tas nozīmē, ka Eiropas Savienībā uh, Uh, arvien biežāk cilvēki tiks ārstēti citas dalību valsts medicīnas iestādēs, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai pacientiem būtu pieejama e, informācija par to, kā tiek nodrošināta pacientu e, drošība konkrētās slimnīcās, un šādu caurskatāmību e, slimnīcas varētu aktīvi arī izmantot, lai piesaistītu pacientus un lai arī veicinātu lielāku pacientu drošību. Es, diemžēl, nepiedalījos minētajā seminārā, bet es ļoti daudz par to dzirdēju. Un es domāju, ka šo ziņojumu varētu uzlabot, ja to padarītu konkrētāk, un tādēļ, es domāju, būtu svarīgi arī pateikt to, ka mēs iesakam izstrādāt dalību valstu kontrolas sārakstus, ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas vadlīnijas, un mums vajadzētu noteikt prasību, ka ir jābūt arī uh, vadlīnijām uh, attiecībā uz personāla personisko higienu slimnīcās un tīrību slimnīcās, un tad, ja ir eh, šādi dati, tad ir svarīgi tos aktīvi izmantot gan šīs problēmas risināšanā, gan arī informācijas izplatīšanā. Bez tām ir ļoti svarīgi, lai mēs uzsvērtu to, ka gan pacienti pacientiem un mm, viņu ģimenēm ir jābūt iesaistītām eh, šajā procesā, lai nodrošinātu drošumu. Un es domāju, ka viņi var dot reāli pienesumu. Pēc tām, es domāju, ļoti svarīgi, lai mēs skatītu jautājumu par antibiotiku rezistenci. Es zinu, ka ziņojums ir par pacientu drošību, bet es domāju, ka mums vajadzētu pieminēt arī tās problēmas, kas ir saistītas ar rezistenci pret dažādu veidu antibiotikām un to, kā antibiotikas tiek lietotas. Es piekrītu tam, ko teica Samers kundze, Zomers kundze eh, par. Um, Eh, medikamentu aizstāšanu. Mēs esam pēdējos gados dzirdējuši, ka ļoti bieži pacientiem uh, tiek izrakstīti um, aizstājēji medikamenti, un tie tiek lietoti nepreizā kontekstā. Piemēram, Dānijā tagad ir nopietna problēma, jo uh, piemēram, tiek lietoti medikamenti, lai stimulētu dzemdību procesu, bet eh, sākotnēji šādi medikamenti nav bijuši izstrādāti šādam mērķim. Līdz ar to um, ārstiem, mediķiem būtu jāpaskaidro sievietēm, kā tas var ietekmēt viņu procesu, kā tas var ietekmēt dzemdību procesu un tam līdzīgi. Es domāju, ka ziņojums ir ļoti svarīgs un mums vajadzētu izdarīt arī lielāks piedienas dalību valstīm, lai tās darītu daudz vairāk šajā kontekstā kontekstā. Un es domāju, ka arī Eiropas komisija varētu dot savu pienesumu, izvirzot prasību, lai mēs kļūtu labāki tieši datu apkopošanas jomā. Un mums vajadzētu arī standartizēt šos datus, un vēlreiz paldies referentam. Paldies. Jā, paldies. Korinda Perša vietā Teilors kundze. Lūdzu. Uh, merci, <clears throat> monsieur le président. Effectivement, je vais. Paldies, priekšsēdētāji. Es nolasīšu komentārus, kas man eh, tika uh, nodoti, jo Teilors kundze, diemžēl, nevar piedalīties, jo patreiz notiek debats jūrī komitejā par ta tabaku. Tātad. Tēlors kundze vēlas pateikties Rosī kungām par ļoti labi sagatavoto ziņojumu, jo īpaši es uzskatu, ka ir svarīgi noteikt salīdzināmos indikātors par pacientu drošumu visā Eiropas Savienībā. Es augsti vērtēju to, kas rakstīts 11. punktā, kur dalībvalsts tiek aicinātas um, veikt pasākumus, lai identificētu personas, kas ir atbildīgas uh, par uh, trūkumiem uh, higienas ķēdē. Es uzskatu, ka šo punktu varētu izvērst un precizēt, norādot, ka ja uh, tiek eh, konstatēti trūkumi šajā higienas ķēdē, tad kultūrai ir jābūt tādai, ka nevis mēs eh, norādām ar pirkstu un sodām, bet uzlabojam mehānismu, lai turpmāk notrošinātu higienas ievērošanu. Ir vēl divi punkti, kam gribu pievērst uzmanību. 21. un 35. punkti par elektroniskajām pacientu kartu bāzēm un datu bāzēm par incidentiem. Uh, Mēs, es uzskatu, ka šeit ir jānodrošina pienācīga personas datu aizsardzība, un tad būtu skatām, kā Eiropas Savienības ilgtermiņa mērķis. Tālāk 27. punkts par kompensēšanas sistēmu, ko vajadzētu harmonizēt Eiropas Savienības līmenī. Es domāju, ka tas varētu izrādīties sarežģīti, un es labprāt saņemtu referentu komentārus par šo priekšlikumu. Ir arī citi jautājumi. Uh, par kuriem es iesniegšu grozījumus. Un es domāju, ka šeit varētu iesaistīt arī nevalstiskās organizācijas un gribu vēlreiz pateikties par e, šo labi sagatavoto ziņojumu projektu. Paldies! Tālāk lūdzu Janaku Dakis kundze. Čēman. Paldies, priekšsēdētāja. Mēs parasti sakām, ka ja ir problēmas, tad jaunais eh, modes vārtiņš ir izaicinājumi. Jā, un šis ziņojums ir pilns ar tādiem izaicinājumiem, bet es gribētu, protams, uzteikt referentu par līdz šim paveikto darbu. Es piekrītu Rosīka kunga daudzām nostādnēm, it īpaši attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt pacientu drošību un nepieciešamību novērst uh, incidentus. Uh, Mm, veselības aprūpas sniegšanas laikā. Piemēram, apvienotajā karalistē šis process jau ir um, ļoti moderns un attīstīts, un mēs esam ieviesuši nulles iecietības politiku šajā jomā. Es atbalstu arī ierosinājumu apmainīties ar labāko praksi Eiropas Savienībā, kas noteikti uzlabos standārtus. Kas attiecās uz ziņojumu projektu un 23. punktu, es pilnībā piekrītu, ka prevencija un kontrole ir visu pušu atbildība. Tajāpat laikā es gribētu aicināt šajā komitejā kolēģus eh, nekonkretizēt eh, personāla nodrošināšana, jo es domāju, ka tas ir nepamatoti, jo Eiropas Savienībā ir ļoti dažādas un atšķirīgas veselības aprūpas organizācijas. Veselības aprūpas politika nav Eiropas Savienības kompetence, bet es domāju, šeit ir jārunā par kopīgu dalītu kompetenci dalību valstīs. Uh, Es domāju, ka viens no lielākajiem eh, Rosīkunga izaicinājumiem ir tas, ka sistēmas dalībvalstīs ir tik ļoti atšķirīgas. Es atbalstu Rosīkungs jūsu komentāru par pacientu informēšanu, bet es redzu, ka uh, cilvēki bēg no slimnīcām, kad viņi padzird par to, ka slimnīcā ir konstatēta infekcija, bet viņi pat nesaprot, kas tā ir pa infekciju un kā tas viņus var skar. Es tāpat gribētu aicināt izmantot pašinstīvas ziņojumu kā iespēju e, norādīt dalību valstīm uz nepieciešamību iezīmēt e, publiskos e, līdzekļus šādu pasākumu veikšanai, kā tas ir minēts punktā 18.37. Es domāju, domāju, ka Rosī kungam vajadzētu domāt uh, par uh, samērīgumu, ņemot vērā dalību valsts atšķirīgās sistēmas un tajāpat laikā nodrošinot efektivitāti, bet es noteikti esmu gatava kopā ar Rosī kungu iet pretī šim izaicinājumam. Paldies! Paldies! Tālāk došu vārdu Okoni kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es runāju Krostets kundzes vārdā. Viņa lūdza mani nolasīt sakojošus komentārus. Viņa uzskata, ka šajā ziņojumā jāiekļauj rekomendācijas, uh, lai Eh, risināt jautājumu, kas ir saistīts ar antibiotiku rezistenci, jo tā ir klusā epidēmija vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs, kur eh, antibiotiku patēriņš būtiski ir pieaudzis, ir tīpaši, piemēram, Francijā, un vairumā gadījumā antibiotiku lietošana nav pamatota. Ir eh, svarīgi redzēt, ka vīrusu saslimšanas bieži ir galvenais iemesls, kādēļ cilvēkiem tiek izrakstīts antibiotikas, un līdz ar to E, pēdējos desmit gados e, e, efektīvi izmantojamie medikamentu skaits ir sarūcis no 137 līdz nedaudz vairāk par 40. Tādēļ ir jāstrādā pie tā, lai izstrādātu jaunas antibiotikas, kas ir gatavas um, apkarot um, jaunākos identificētos patogēnus. Tāpat viņi uzskata, ka veselības eh, eh, kontrols un profilaks aģentūrai ir jāsagatavo eh, to patogēnu saraksts, kas var izraisīt smagas un eventuāli fatāls saslimšanas. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu komisijai. Un pie mums ir Tīčī Sanko viese Paulo de Sanko. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs, paldies godātājiem deputātājiem Rosī, kurš izvēlējās izstrādāt pašiniciatīvu ziņojumu par šo tēmu, jo tieši veselības aprūpē iegūtās infekcijas ir viena no mūsu prioritātēm. Jā, katrs no mums, tad mums, dodoties uz slimnīcu, ir 5 līdz 10% iespēja inficēties. Skaidrs, ka šī ir viena no viens no lielākajiem izaicinājumiem veselības aprūpē saistībā ar slimnīcām. Mēs esam arī savu ziņojumu sagatavojuši, savu pētījumu, un tas lielā mērā sakrīt ar parlamenta ziņojumā izdarītajiem secinājumiem. Mēs atbalstam ideju, ka šī ir dalītās atbildības jautājums. Tāpat ir nepieciešams vairāk informēties aizcitās puses par riskiem. Uh, un it īpaši labāku ziņošanu nodrošināt, jo mums ir jāzina, kāda ir konkrētā situācija eh, ar veselības aprūpē iegūtām infekcijām. Dalībvalstīm būtu jāapmērās ar labāko praksi. Un tāpat mēs arī domājam par pacientu drošības standartu vadlīnijām. Mūsu mērķis ir turpināt regulāri nāk klajā ar ziņojumiem, uh, Nākamajā gadā būs nākamais ziņojums un aicinam kādu no nākamajām prezidentūrām iekļaut šo jautājumu starp prioritārajiem. Veselības aprūpas ministru neformālajā padomē Dublinā šis jautājums tika izskatīts un dalību valstis arī nosprieda, ka ir nepieciešams kopīgas vadlīnijas. Līdz ar to noslēgumā liels paldies! Mēs turpināsim strādāt pie šī temata. Uh, bet ir svarīgi pievērst tam pietiekamu uzmanību. Un atbildot to, ko Nīkundzei, šeit jau mēs esam izstrādājuši rīcības plānu pirms diviem gadiem un strādājam kopā ar veselības joms un veterinārās joms aģentūrām. Tā šis ir kopīgs rīcības plāns, kas ietver visus atbildīgos partnerus. Paldies! Paldies! Un noslēgumā vārds vēlreiz referentam. Rosī kungs, lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Un tiešām prieks, ka varu sacīt, ka atbilstoši ir novērojama vispārēja vienprātība par šo tekstu un dzirdēju tikai pozitīvus vārdus. Uh, arī komisija atzinīgi novērtēja mūsu ziņojumu cīņa ar mikrobiem. Tas, protams, ir ļoti svarīgi. Mums ir jauns infekcijas konstatētas, kurām vēl neesam atraduši, pret kurām vēl neesam atraduši līdzekļus. Bieži vien daudz kas ir atkarīgs no veselības aprūpas darbinieku uzvedības un arī pacientiem, protams. Daudz kas ir jāievēro. Un tas eh, antibiotika lietošana, protams, cilvēki divas, trīs dienas, piemēram, ir pavadījuši slimnīcā, viņiem tiek iedotas zāles, kas viņām ir jālieto atgriežoties mājās, visbiežāk antibiotikas, nākamajā dienā viņi sajūtās labo, un e, viņi uzlabojās situāciju, un e, viņi jūtas labāk, un viņi pārtrauc lietot šis antibiotikas. Un e, no turienes jau sākās viss šīs problēmas. Tādējādi arī tiek organismā izveidot šī rezistence, jo netiek lietots viss parakstītais kurs. Un līdz ar to būtu nepieciešama arī pacientu informēšana, apmācība arī tie, kas nodrošina aprūp viņiem mājās, eh, tur būtu informētība jāpaliek. Eh, Grostets kundze uzsvēra, ka vajadzētu vairāk koncentrēties uz antibiotiku un patogēnu jautājumu. Tas, protams, ir ļoti svarīgi. Un vajadzētu arī varbūt izcelt slimnīcas, kurām ir lielāks problēmas nekā citām, tad varbūt vajadzētu tā, tās apmeklēt un konstatēt, kāpēc tas tā notiek. Ir lielas eh, slimnīcas, kurām jau gadiem ir uh, leģionāru slimību konstatēta galvenokārt tāpēc, ka viņiem ir veci cauruveļu ūdens apgādē. Tā kā simtiem un simtiem uh, iedzīvotāji, kas inficējas to. Un tad, kad e, presē tas viss parādījās kā skandāls, pēkšņi tika nomainīti visi cauruļvadi, ūdens apgādes sistēma un pēkšņi situācija uzlabojās. Tā kā varbūt publicitāte ir arī laba lieta. Uh, Mums vajadzētu nodrošināt eh, to, ka tiek koriģētas kļūdas un nodrošināt to, ka pacienti ir nonākot slimnīcā, viņi ir drošībā. Un, protams, ka nulles iecietība ir pareizā politika. Varbūt mēs varētu ieteikt nemazināt tēriņus slimnīcas jomā, slimnīcu jomā tādā mērā, lai tas sākt ietekmēt eh, pacientu drošību. Un eh, mums ir nepieciešama arī indikātori, kas būtu salīdzināmi Eiropas mērogā. Un nevar jau šobrīd notiek arī, varētu teikt, tāda slimnīcu mobilitāte. Eh, Itāļi vairs ārstējas ne tikai Itālijā, bet arī, piemēram, Francijā un, un citur. Un eh, šis process arī jāņem vērā. Katrā ziņā mums arī jānodrošina pēc iespējas labāk pakalpojumu pacientiem. Datu bāzes, protams, tur jāņem vērā privātuma jautājums un datu aizsardzība, bet cilvēki eh, ceļo pa Eiropu, varbūt viņi nepārvalda valodas citās valstīs, uz kurām viņi dodas, varbūt nespēja pilnvērtīgi sarunāties ar ārstu, kurš varētu viņus informēt par to, kas viņiem jādara. Varbūt arī pietrūkst kādas eh, komunikācijas prasums, lai saprastu slimnīcā kaut ko, kas viņiem darāms. Tā kā datu bāzes, jā, tas varētu palīdzēt, un ja tas tā varētu būt, nu, jāpaskatās, varbūt eh, varam kaut ko uzlabot. Protams, arī konfidencialitāti jāņem vērā, neskroties uz uh, to, ievēro konfidencialitāti, kāds varbūt ir eh, alerģisks pret kādu no antibiotikām, nu, citā valstī saņemot veselības aprūpu, to var nezināt, nu, jo labāk mēs nodrošināsim šo informācijas apmaiņu, eh, jo labāk būs pacientiem. Eh, Zomers kundze, paldies, jūs sacītais bija ļoti noderīgs un interesants, it īpaši uh, attiecībā uz to, ka ir nepieciešams eh, domāt par kompensācijām Eiropas līmenī. Nu, katrā ziņā tad, kad eh, notiek kāda kļūda, jābūt kādai sistēmai, varbūt ne kā pienākums, bet kaut kādai sistēmai ir jābūt, kādā veidā eh, tiek kompensēti šie zaudējumi vai, vai nodarītais kaitējums. Uh, varbūt mēs nevaram gluži uzspiest dalību valstīm e, kaut ko darīt šajā jomā, varbūt dalību valsts kompetence tomēr sniedzas mums par daudz un vajadzētu vismaz daļai būt Eiropas līmenī. Tātad priekšsarētājs 27. jūnijā 2012. ir grozījuma iesniegšanas termiņš un uh, komitejā balsošana ir 18. septembrī plenāra sēdē izskatīšanai datums vēl nav noteikts. Nākamais darba kārtības punkts ir numur 18 - pārtiks krīze, krāpšanas pārtiks aprits jomā un tās kontrole. Referenta ir Ester Delangs kundze, kurai es te dod arī vārdu lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, visi ļoti labi zin, ka iemesls šim pašiniciatīvas ziņojumam ir saistīts ar zirgu gaļas skandālu un nepareizajiem marķējumiem, bet tas nav vienīgais krāpšanas gadījums pārtiks aprits jomā, ko esam pēdējos gados piedzīvojuši. Un kaut arī tā varbūt liekas, bet tas ies, šeit ir iesaistīts ne tikai gadījumu ar gaļu. Bija sāls, kas bija ceļu kaisīšanai paredzēts, bet tik pārdots pārtikā, um, olas, kas nebija bioloģiskas, bet tika marķētas tādi. Nu, visdažādākie piemēri ir bijuši pēdējos gados saistībā ar krāpšanos, tā kā tā ir tāda plaša problēma. Pirms dažām dienām mums bija uzklausīšana tieši par to šo tematu viens no galvenajiem secinājumiem ir, eh, bija tieši nepieciešamība nāk klajā ar ziņojumu. Atšķirībā no ASV mums nav skaidri definēts, kas ir krāpšana pārtika aprits jomām. Visi it kā saprot, kas tas ir, bet skaidras definīcijas nav. Manuprāt, definīcijai būtu jāaptver vairākas lietas. Piemēram, tas, ka tas notiek apzināti, tiek darīts apzināti, un kāds uz tā rēķina mēģina nopelnīt, mēģina gūt finansiālu labumu. Tā kā šeit nav runa par kaut ko nejauši notikuši, bet tieši par apzinātu rīcību, lai gūtu finansiālu ieguvumu. Pārkāpjot noteikumus. Rezultātā var rasties eh, risks un apdraudējums sabiedrības veselībai, drošībai. Tas var būt, var nebūt tā. Kas tad notiek? Cilvēks zaudē uzticēšanos attiecībā uz pārtiku, ko viņi lieto. Un līdz ar to mums ir nepieciešams šo jautājumu risināt. Visos pētījumos tiek konstatēts, ka mūsu pārtika, ko mēs lietojam, ir aizvien drošāka, uh, bet cilvēki pērkot aizvien rūpīgāk pēta marķējumu, bet viņi vairs īsti netic tam, kas rakstīts marķējumā. Līdz ar to mums Eiropas Savienībā ir likumdošanas ietvars, kas balstās uz pārtiks drošumu, bet krāpšana šajā jomā iet daudz tālāk. Mēs izmantojam arī e, tādu marķējumu, tādu likumdošanu, kas koncentrēs uz marķējumu, kādam tam jābūt, kādam iepakojumam ir jābūt. Um, tas nedrīkst būt maldinošs. Bet vai ar to pietiek? Šai problēmai ir nepieciešams risinājums, mums ir jāmaina arī pats ietvars, lai nodrošinātu, ka pirm, pirmkārt krāpšana šajā jomā ir skaidri definēta, lai mēs būtu labāk aizsargāti un labāk varētu risināt šīs problēmas. Dažas no lietām, kuras būtu šeit jāietver, eh, lai varētu veiksmīgi cīnīties ar krāpšanu šajā jomā, ir pirmkārt riska analīze, ir nepieciešams papētīt, kā var identificēt konkrēts uzņēmums pārtiks jomā, piemēram, pārtiks nozarē, var, protams, eh, doties uz gaisa pārstrādes uzņēmumiem un apskatīt tur produkciju, bet tirgotājs, neviens eh, tirgotāja telps nav apmeklējis. Līdzīgi, nu tad kā var tik daudz koncentrēties uz ražotāju, bet uz tirgotāju nē. Līdz ar to ir skaidrs, ka ir jāapmeklē telpas, kur pastāv visaugstākais risks. Ehm, ir tikušas arī FAO organizācija noteikusi ehm, arī pētījumi dažādi par to, kur ir lielākais risks, piemēram, ar zirgu pasēm, šiem certifikācijas dokumentiem. Un tur bija principā, tur bija iespējams arī konstatēt, ka šis ir viens no riskantajiem posmiem, bet, diemžēl, nekāds secinājums nav izdarīt. Paskatieties, piemēram, uz skandālu īrijā. Ja Tur bija iesaistīti trīs uzņēmumi, bet īri ja tur neko nevar izdarīt, jo šie uzņēmumi bāzējās ārpus īrijas. Eh, īrijas puses centās pieprasīt informāciju, nu, šeit ir nekas daudz nebija izdarāms. Nu, jārunā arī par dalību valstu vēlmu sadarboties. Jāpapēta arī brīdinājumu sistēmu, mums jau šī sistēma ir eh, izmantota, izveidota, respektīvi, un eh, tā ir attiecināms pārtiku un dzīvnieku barību, bet e, svarīgi jau ir ne tikai tas, ka mums ir šāda sistēma, bet ka tā arī darbotos efektīvi. Mums dalība ir izvedot e, datu bāze un tā tiek, e, šī sistēma tiek aktivizēta ir tikai krīzes situācijā nepieciešams arī analizēt datus un uh, potenciālās sekas apsvērt. Sankcijas, protams, ir jāapsver, šeit ir jābūt, protams, piesardzīgiem, jo tā ir uh, dalību valstu kompetence, bet, kā jau rāda piemērs no īrijas, jā, īrija varēja sekmīgi atrasināt situāciju ar uzņēmumu, kas bāzējās īrijā un varēja uzsākt pret viņiem procesus. Maksimālais sots, ko viņi varēja piemērot, ir 30 tūkstoši eiro tikai. Paskaroties, eh, cik var no, nopelnīt ar vienu konteineru zirga gaļas, tie ir 65 tūkstoši eiro. Un tad Es domāju, ka sankcijām jābūt samērīgām ar potenciālo peļņu. Mums ir jābūt daudz stingrākiem nekā tas, ko komisija priekšlikuma. Tirgotāju reģistrācija. Vēl viens jautājums, kas mums ir jāņem vērā šajā ziņojumā, it īpaši, ja mēs vēlamies aptvert arī eh, tirgotājs, kas pārstrādā šos izēvielas, eh, iepakotās. Tātad pavisam īsi, ko es vēlējos panākt ar šo ziņojumu? Es vēlos izmantot kolēģu ieguldījumus un paskatīties, uz problēmas būtību, kādu definīciju mēs varam izmantot, vai ir kādas tendences, kuras mēs varam konstatēt saistībā ar krāpšanos, kāda ir eh, iemesli un ko varam mācīties no tā nākotnē. Ir vairākas lietas, eh, ar kurām vēlējos padalīties ar jums. Esmu pārliecināts, ka tie noteikti eh, būs iekļauts ziņojumā, bet man interesanti arī uzzināt, ko kolēģi domā par šo jautājumu došos atvaļinājumā un labprāt pirms tam vēl uzklausīšu, kas, e, kas tur ir darāms. Mums jūlijā mums jāpaspēja vēl nodot to tūkošanai, lai septembrī varētu jau apspriest, bet labprāt e, uzklausītu e, jūsu bažas un ko jūs tur vēlaties ietvert. Paldies! Korina Lepāša tālāk. Paldies, priekšsēdētā kungs! Vispirms paldies mūsu referentiem. Un paldies arī veterināriem dienestiem, kas katru gadu, katru dienu strādā, zin, vairāk darbs ir sarežģīts, līdzekļu ir maz, bet viņi tiek galā. Jā, zirgu gaļas skandāls gan jau nevajadzētu uzskatīt par individuālo kļūdu, kas neskar Eiropu kopumā. Te ir arī kolektīva vaina. Un tā saistīta ar likumdošanu it kā uz papīra viss ir korekti, bet mums trūkst kontrolas mehānismu, lai uh, novērstu ļaunprātīgu izmantošanu. Un šie robi likumdošanā, uh, lūk, pieļauj uh, šādas kļūdas, un mums kolektīvi jāuzņemas atbildība par nepareizu marķējumu, kas maldina patērētājus. Mums jāuzlaba kontrolas mehānismi, un uh, to cilvēku kompetences, kas e, pieņem lēmumus par pārtikas līdzekļiem, kas nonāk mūsu šķīvī. Galu galā. Es um, um, tieši do domāju šeit e, EFSA atbildību, par ko arī mm, kolektīvi esam atbildīgi. Um, mums uh, jāprecizē noteikumi par zirgu nokaušanu Eiropas Savienības līmenī jāpadomā par kontraindikācijām, par uh, ziņošanas sistēmu. Uh, mums uh, pagaidām ir liela marža spekulācijām, kas uh, pasliktina šo pārtikas uh, ķēdi un uh, jūs varat iedomāties arī skandālus, kas saistīti ar ģēmo nonākšanu. Uh, pārtikā. Mums ir 2002. gada direktīva, kas varētu palīdzēt uzlabot šo administratīvo atbildību. Turklāt mēs varētu arī uzlabot etiķetēšanas prasības izēvielām, ka visas izēvielas būtu obligāti jānorāda uz iepakojuma, šādi mēs palīdzētu videi. Uh, un arī pasargātu sabiedrības veselību un patērētājus. Uh, mums uh, noteikti vai labāk jāpēta tās vielas, īpaši olbaltumvielas uh, un ģenētiskais materiāls, kas nonāk produktos. Lūk, tas, tas kas man sakāms par šo tēmu, un tas neskar tikai pārtiku, tas ir politiskas atbildības jautājums. Uh, pilsoņiem, pilsoņi ir jāaizstāv un um, jānodrošina iestāžu kontrole, ko arī varam izdarīt, lai uh, pārtika būtu droša. Jā, paldies. Dankie, voorzitter. Um, ik... Nākamais runātājs lūdzu Stāskungs. Jā, paldies, priekšsarētāji. Varu atbalstīt Estēras Delangas ievadu un tajā sacīto. Man prieks, ka mēs varējām jau iepriekš savstarpēji pārunāt šīs lietas un noteikti varēsim labi sadarboties arī nākotnē. Definīcija. Nu, manuprāt, tās ir ļoti svarīgs jautājums. Ir nepieciešams um, ļoti labi definēt šo krāpšanos pārtiks aprits jomā. Uh, Un es te jau pieminēju vairākas lietas, uz ko jākoncentrē šajā definīcijā, proti, ka tā šī krāpšana izdarīta apzināti ar nolūgūtu peļņu. Un dalību valstīm cīnoties ar eh, krāpšanu šajā jomā ir problēmas, jo noziedzīgi grupējumi izveido sarežģītas struktūras, bieži vien pārobežu, un tāpēc dalību valstīm ir grūti cīnīties ar tām Bija uzklausīšana vakar, diemžēl es nevarēju to apmeklēt, man bija jābūt budžeta komitejas, budžeta kontrolas komitejā. Un saņēmu informāciju par e, uzklausīšanu e, pārunāto. Tika runāts par ātrās brīdināšanas sistēmu, par to, ka varbūt ir nepieciešams padomāt, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu tās darbību, ko mēs varam darīt tieši saistībā ar krāpšanos pārtiks aprits jomā. Mums ir jānodrošina, ka ir pavisam skaidri noteikti nosacījumi cīņai ar šādu krāpšanos. Un es piekrītu, ka dalību valstu kompetences, ko tās ir pieredze, ko tās ir ieguvušas ar šo ātrās brīdināšanas sistēmu, ir kaut kas tāds, ko mēs varētu izmantot arī cīnoties ar šo krāpniecības veidu. Kā es te jau sacīju, kaut kas tiek darīts tikai tad, kad jau ir skandāls, kad jau kaut kas ir atklāts, tad ir jāspēj ļoti ātri reaģēt. Pārbaudas, protams, labākas sadarbības ar dalību valstīm. Tā ir ļoti svarīga, tīpaši attiecībā uz pierobežu reģioniem. Ir tīpaši arī tad, ja ir noziedzīgi startautiski grupējumi iesaistīti. Protams, ka tā ir nacionālā kompetence bet tāpat laikā mums ir nepieciešams paskatīties arī, kā mēs varam identificēt eh, noteikti šo proporcionalitāti attiecībā uz standartiem, kas ir kā ir nacionālā atbildība. Piemēram, lopu, lopkopībā izmantot eh, augšanas hormoni, vai ja sots ir pāris mēnešu apcietinājums vai pāris tūkstoši, bet salīdzinājumā peļņa ir milzīga. Nu, uz to ir jāpaskatās. Izsekojamība, nu, tas arī ir ļoti svarīgi jāpaskatās, kā to var uzlabot. Vēl svarīgs jautājums ir īrijā bāzētā pārtiks eh, un veterināra drošības aģentūra cilvēki tiešām labu darbu veic tur un ļoti caurskatām strādā. Visi ziņojumi ir atrodami viņa tīmekļa vietnēm Un kā es tur sacīju, attiecībā uz zirgaļu skandālu ir bijuši ieteikumi, ir īstenots pārbaudas, un ja mēs būtu rūpīgāk pasakojuši tam visam, no dažām lietām būtu varējuši izvairīties. Tā kā varbūt tas nav nekas jauns, ko es prasu, bet es vēlētos eh, eh, lielāku uzmanību pievērst FAO organizācijas darbam kāpēc mēs nevarētu tādu ikgadēju sanāksmu, tikšanos eh, sarīkot ar FAO pārstāvjiem, kur būtu Digi Sanko pārstāv, varbūt komisārs kāds, eh, paskatīsies, ko pēdējā laikā FAO ir darījuši, lūk, tāds bija lielākās problēmas, šīs ir problēma jomas, vai problemātas nozars, piemēram, zirgaļas eh, nozara, paskatīsim varbūt arī valsts, kurās ir pozitīva situācija, kā piemēru, uh, Un varbūt arī jāpasauc vārdā pārkāpēji galvenā. Un tad politiskā rīcība nepieciešama arī varbūt atzinīgs vārds par inspektoru darbu, varbūt arī kādi ieteikumi dalību valstīm. Manuprāt, būtu tiešām lieliski, ja katrā dalību valstī notiktu ikgadējas debats atbildīgajā parlamenta komitejā, uh, Piemēram, Beļģijā 2012. gadā FAO veica piecas pārbaudas, piemēram, tika no, izteikti šādi ieteikumi. Kas tika izdarīts, ko darīja veselības ministrija, ko darīja zemkopības ministrija, ko darīja veterinārā jomā atbildīgās iestādes. Nu, un tad eh, paskaroties visu šīs lietas, sasaistot to ar FAO, to, to varat pacelt tādā politiskā līmenī, mēs varat izvairīties no potenciālām problēmām nākotnē un noslēgumā. Uh, Mums ar Esteru droši vien jāpaskatās uh, uz pārtiks ķēdes struktūru, jo sarežģītāka tā ir, jo vairāk robežu šķērso pārtiks preces, jo grūtāk ir veikts pārbaudas un jo vieglāk ir organizēt krāpšanos. Varbūt tāda blakus piezīme, uh, būtu jāaicināt varbūt saīsināt šīs ķēdes, nu tas varbūt arī um, tas dotu savus ieguvumus, tad, tad tirgotāji savstarpēji būtu pazīstami, būtu tāda ciešāka saikne starp ražotājiem un patērētājiem, un tam ir savi ieguvumi arī cīņā pret krāpšanu šajā jomā. Un beigās var sacīt arī, ka viena lieta, kas izskanēja uh, uzklausīšanā, par izcelsmes marķējumu. Tas varbūt nav tiešā veidā saistīts ar cīņu pret krāpšanos, un es zinu, ka tas nav pretkrāpšanās pasākums. Tomēr es uzskatu, ka ja mēs varam uzlabot izcelsmes marķējumu, es zinu, ka šobrīd komisija pie tā strādā, viņam ir pētījumi, un viņam būs arī priekšlikums vēlāk. Viņi paskatīsies, eh, cik tālu to var attiecināt uz lielopu sektoru, piemēram, uh, Un, ja to izdarītu, mums būtu tāds sākuma punkts. Un, ja tiek konstatēta krāpšanās, to tad var izmantot procesā, cīnoties tālāk ar krāpšanos. Tā, protams, nav tāda viegli apkarojama lieta, bet es domāju, tas būtu ļoti noderīgi, ja cīnoties ar krāpšanu kopumā. Un tās tādas sākotnējās idejas man, es domāju, mums vēl būs arī to iespēja apspriest vēlāk. Paldies! Paldies. Nākamā Čūlija Gerlinga. Paldies. Lielākā daļa no tā, kas tika teikts, jau es, es arī gribētu runāt par to, bet katrā ziņā es redzu, ka Mm, bija ļoti noderīgi tas, ka tika apkopot visi tie apdraudējumi, kas ir konstatēti šajā jautājumā. Es domāju, ka svarīgi ir tas, ka mēs esam pateikuši to, ka mums nav pietiekami daudz informācijas, kas būtu nepieciešama, un daudzos gadījumos mēs arī nezinām, kā iegūt šo informāciju. Tādēļ bija ļoti izglītojuši uzzināt, kas ir ātrās eh, brīdināšanas sistēma, kā tā darbojas un kā tās darbība varētu uzlabot. Es gribēju pateikt to, ka mēsmu īsti pārliecināta, ka mums ir vajadzīga jauna likumdošana, bet varbūt drīzāk mums vajadzētu jādomā par jaunu aģentūru. Nē, es nedomāju tādu milzīgu smagnēju aģentūru. Varbūt ir šokieši dzirdēt to no manas puses, bet uh, Es biju domājusi par to, ka vajadzētu izveidot varbūt kādu horizontāli darbojošos struktūru, vai tā būtu komiteja vai kas cits, uh, kas uzraudzītu tādus jautājumus kā piemēram testēšana un uh, analīžu veikšana. Jo šis piecu punktu vai piecu pasākumu plāns, ko piedāvā komisija, ir ļoti labs, bet mēs gribētu redzēt, lai šīs lietas tiktu regulāri uh, uzraudzītas un caurskatītas un lai mums kā parlamentam būtu iespējams to nodrošināt. Es nezinu, vai mēs varam eh, īsti izdarīt ietekmi uz to, kā tas notiek, bet eh, mēs vismaz varam saglabāt pārskatu un um, to uzlabot, to arī pārbaudīt regulāri. Ja mēs rīkosimies proaktīvi, tad um, tas noteikti palīdzētu nacionāliem parlamentiem un uh, mūsu pašu uh, vēlēšanu apgabaliem. Uh, atvieglot viņu darbu. Un citādi mēs atstājam visu darbu komisijas ziņā, bet šis darbs pagadam nav pietiekami cārskatāms, lai sabiedrība sniegtu garantijas. Un daži te vēlētos uh, vairāk likumdošanas, bet tā nebūtu īstā pieeja. Mums jāstrādā ar to, kas mums ir, bet jāpadara tas pieejamāks pilsoņiem. Un uh, tik tiešām mums um, jāpiestrādā pie tā, ko Estere minēja uzklausīšanas ietvaros, e, pārobežu sadarbība. Tā nav vēl pilnībā attīstījusies, un šeit mums ir nepieciešama skaidra un caurskatāma e, situācija, lai mēs varētu visu labi kontrolēt. Un paldies, Andersons kundzi, šodien aizstā kolēģe, jums vārds. Paldies. Saka Lietārdas kundze. Jā, Andersons kundze šodien nevarēja ierasties, viņa atvainojas par to. Es viņu aizstāšu. Viņa un es, viņas vārdā, vēlos visu pirms pateikties Delangas kundzei par ievadu. Domāju, ka viņa tā ļoti kodolīgi jau aprakstīja lietas būtību Paldies arī par eh, otrdienas semināru, kas bija ļoti informatīvs par zirgaļas skandālu, ja tik runāts. Un tagad vai mm, mēs runājam par pārtikas drošumu vai pārtikas krāpšanu? Tas ir krāpšana pārtikas jomā, netkarīgi no tā, kā mēs to definējam, tam nevajadzētu notikt, tam tas nedrīkst notikt, mums eh, jāaizstāv patērētāji, un eh, mums likumdevējiem tas skaidri jāapzinās patērētājam jāzina, ko viņš ēd. Un patērētājs ir jāinformē, ja tas netiek darīts, tad tas izraisa pārtikas drošuma jautājumus un sliktākas sekas par mm, to. Tātad ne tikai šīs finanšu mahinācijas un uh, krāpnieki, kas pats par sevi jau ir slikti saka, bet uh, rodas vēl citi efekti, kas ir vēl traģiskāki. Mēs uh, varētu tik tiešām pielāgot šie brīži likumdošanu, nevajag radīt neko jaunu, un tad mums būtu juridisks ietvars, lai apkarotu šīs situācijas. Pagaidām netiek definēta krāpšana pārtikas um, produktu jomā. Būtu labi, ja mēs izstrādātu definīciju, kur figurētu finansiāla peļņa un e, nodoms. Turklāt e, jādefinē tādas lietas, kā informēta klusēšana. Tātad cilvēks apzinās, ka notiek krāpšana, bet par to neziņo. Turklāt e, būtu labi, ja gaļas, gaļas produktu tirgotāji tiktu piereģistrēti atsevišķā reģistrā, un ja šīs reģistrācijas viņam nav, tad viņam nebūtu tiesību tirgot gaļu, gaļas produktus. Par ātru brīdināšanas sistēmu pārtikas līdzekļiem un barībai būtu labi to paplašināt arī uz krāpšanas gadījumiem šajā jomā. To Dažreiz mēs jau piemērojam, bet tikai tad, ja pastāv apdraudējums sabiedrības veselībai. Mums vajadzētu to paplašināt arī uz vispārīgiem krāpšanas gadījumiem, ja precizē tas likumā, e, tas e, dod dalību valstīm papildu manevrētspēju. Krāpšana pārtikas jomā noteikti ir jāsoda krimināli, bet e, tas ir dalību valstu uzdevums. mēs varētu pieprasīt, lai eh, dalībvalstu likumdošana būtu pietiekami uh, efektīva, bet eh, tas atkarīgs no pašām valstīm. Tad par marķējumu. Tas labs instruments, lai informētu patērētāju, un jo labāk patērētājs ir informēts, jo mazāk iespējas, ka viņu piekrāps. Uh, Tieši runājot par eh, gaļas sastāvdaļām, tas ļoti palīdzētu novērst eh, to pašu zirgu eh, gaļas skandālu, kā zirgu gaļa bija nonākusi lazaņās. Nu, jūs atceraties šo starpgadījumu. Bet ne tikai šajā tiesību aktā, arī citur mums vairāk jādomā par krāpšanu. Uh, pārtikas eh, jomā. Šobrīd mēs runājam ar komisiju par eh, ziņojumu sakarā ar lielopu gaļas marķēšanu, un mums jāpieturas pie mūsu līdzinējās nostājas par klonēšanu. Arī tur pastāv krāpšanas risks, ja mēs te runājam par eh, krāpšanu pārtikas jomā un sakām, uh, Uh, ka mums šeit ir liels problēmas, tad pie šī otrā ziņojuma mēs tiešām nevaram atkāpties. Paldies, uh, tad uh, N referenti ir izteikušies, un tagad mums nedaudz pietrūkst laika. Mums ir Okonī kundze, Zomeras kundze, un vēl pāris runātāji, tas lūgtu jūs ierobežoties ar divām minūtēm. Okonī kundze. Paldies. Um, Nu, priekšsēdētāja kungs, lielopagaļas um, um, marķēšana. Jā, šis jautājums mums jau no nu pāris mēnešus uh, ir uz mēles. Es pati uh, esmu referente uh, pie šī ziņojuma un arī horizontālais bieži saskaros ar dzīvnieku klonēšanu. Uh, kā ļoti relevantu tēmu, es vēlos vispirms pateikties Esterei de Langai Jā, šī krāpšana ir ļoti svarīga lieta. Mēs uh, eh, nerunājam tikai par sabiedrības veselību, mēs runājam par pārtikas kvalitāti. Un mēs konstatējam, ka kontroles nav pietiekam labas. Uh, Francijā, piemēram, ja kāds uh, lielveikalā atkārtoti nozags steiku, tad pret viņu piemēros stingrākas krimināla sankcijas nekā pret lielu uzņēmumu, kas uh, veiks krāpšanu attiecībā uz uh, pārtikas marķēšanu. Un tas absolūti nav proporcionāli. Mums ir nepieciešams stingrāk rīkoties šeit. Autokontrole, kas uh, um, šeit tiek ierosināta attiecībā uz lielu tirgotājiem arī izrādās netik ļoti efektīva. Līdz ar to mums jāpastiprina um, ietvars šeit iespējams ar atsevišķu vienošanos, kur būtu jārunā par gatavo ēdienu atsevišķo produktu izcelsmi. Šodienas krīzes apstākļos notiek tā, ka lielu uzņēmumi mums uh, kaut ko pasniedz, mēs nevaram izsekot līdzi tam, no kurienes tas viss ir nācis, un tās mums nav pieņemams. Priekšsēdētais pārtrauc runātāju, dod vārdu nākamajam runātājam, Rosī kungam. Paldies. Referenti ir. Uh, strādājusi pie tēmas, kas uh, skar visus pilsoņus Eiropas Savienībā. Uh, ziņojuma nosaukumā ir tiek minēta pārtikas krīze. Uh, varbūt mēs paplašināsim aptvērumu arī uz tādiem pārtikas produktiem, mm, kas tiek izmesti un netiek izlietot līdz ar to Mm, daudzi kolēģi šo jautājumu ir pieminējuši, un pie marķējuma mums ir lielas problēmas. Arī šī made in problēma. Lūk, jā, produkta izcelsme ir viena valsts, bet tad šis produkts nonāk Itālijā un tur tiek iepakots, tad sanāk pēkšņi uh, uz produkta parādās uh, uzraksts ražots Itālijā, kaut arī tas neatbilst patiesību, un tā pati par sevi ir krāpšana. Vēl viena lieta. Patērētājs tiešām vēlas zināt, ko viņš ēd, un mums viņam šī informācija jāsniedz. Piemēram, runājot par aromātvielām, uh, mums ir aromāts, kas piešķir eh, zemeņu garšu produktam, un eh, uz iepakojuma parādās tikai zemeņu aromātu vielas, bet eh, šīs vielas iekļauj 50 atsevišķus ingre ingredientus. Tas pats um, attiecas uz uh, košļāmiem gumijām. Uh, Te arī var atrasties iespējas, ka tas būtu tāds dabīgs produkts, bet nē, 99,9% sastāvdaļu ir sintētiskas. Paldies, nē, protams, būtu ļoti labi, ja tiktu arī šīs 50 sastāvdaļas uh, uzskaitītas uz iepakojumā, tad no iepakojums uh, būtu pilns uh, ar um, ingredientiem. Un um, patērētājs varētu ilglasīt, bet, nu, no, Katrā gadījumā man šķiet, ka jūs ejat pārāk tālu tagad pieprasot uh, ieviest striktākus noteikumus par to, kas jau pirms kāda laika tika ieviests un tiek piemērots. Mums jāstrādā ar to, kas mums ir. To es uzskatu par ļoti pareizu pieju. Mēs nevaram tagad uh, visu pielāgot, jo krāpšana tāpat notiks neatkarīgi no tā, kas ir eh, paredzēts, eh, neatkarīgi no tā, cik lielai etiķetei jābūt eh, uz iepakojuma, krāpnieks tāpat atradīs iespēju krāpt. Drīzāk šai sakarā mums jāaicina dalību valstis harmonizēt kriminālu sankcijas šajā jomā. Nevar taču būt tā, ka vienā valstī krāpšana pārtikas sektorā uh, Mm, tiek ļoti stingri sodīta, un otrā valstī tāpat par to pašu krāpšanu saņem tikai nejauku vēstuli no um, iestādēm. Mums uh, jāuzņemas šī atbildība. Ar naudas sodiem šeit nepietiek. Mums uh, tiešām jāievieš krimināla sankcijas, un tas būtu tāds atturošs pasākums, uh, kas būtu arī efektīvs. To es gribēju izcelt. Bet citādi ziņojums eh, man šķiet ļoti labs, un Estere, um, man tagad jāatvainojas, bet uh, tiešām jau pusotru stundu eh, būtu jābūt uh, kaut kur citur, tā kā es arī došos. Nekas, uh, galvenais, ka iekļāvāties laikā. Un tagad došu vārdu komisijai. Tas, Ogata Storī kundze. Paldies! Šeit es vēlos dot vārdu ekspertam. Paldies, jā, man ir grūti būs uh, uh kaut kādu storiju kundzi aiz, aizvietot, bet uh, es mēģināšu. Delangs kundze, es jums uh, apliecinu, ka mēs piekrītam jūsu bažām Un šaubam, ņemot vērā šos pārtikas skandālus, liela izmēra skandālus pēdējo 10-15 gadu laikā. Un uh, mums reakcija iepriekš bijusi tāda visai reaktīva, bet uh, komisārs Borgs um, uh, šo to izmainīja pēc zirgu gaļas skandāla. Un um, Es zinu, ka jūs ar viņu arī uh, esat runājusi par šo situāciju. Jā, krāpšana ir juridiskā problēma, eh, um, un tā nav atrunāta likumdošanā. Uh, Pārtikas likumā ir rakstīts, ka pārtikas likumdošana jānovērš krāpnieciskas prakses, uh, viltošana pārtikas sektorā un uh, citas prakses, kas varētu maldināt patērētāju un tā nav īsti krāpšanas definīcija. Bet eh, šis ir, juri, šī ir juridiskā bāze, kas eh, ļauj eh, aizliegt šo krāpšanu. Līdz ar to mēs piekrītam Delangas kundzei attiecībā uz nodomu un peļņu, gūto peļņu. Jūs uh, atceraties. Uh, Um, gadījumu, kad 55 cilvēki gāja bojā Vācijā, kas uh, pats par sevi nebija krāpšanas gadījums. Uh, tas bija traģisks uh, negadījums, bet šeit, teiksim, tāpat zirgu gaļa, tas ir, tā ir tiešām ir krāpšana, kas saistīta arī ar lielu peļņu, mm, jo šī zirgu gaļa izmaksā 3-5 reizes lētāk e, nekā lielopu gaļa, bet e, tika pārdota kā lielopu gaļa par attiecīgi lielāku naudu. Tad mums jāizstrādā juridiskā krāpšanas definīcija. Mums ir arī teksts par iestāžu kontroli, kas nesen tika pieņemts, un um, tur ir iespēja nostieprināt uh, šīs ātrās brīdināšanas sistēmu pārtikai un krāpšanai pārtikas sektoram. Jo šobrīd eh, šī brīdināšana ir iespējama tikai, ja pastāv nopietnas eh, risks eh, sabiedrības veselībai vai dzīvnieku veselībai. Tā kā mums jāuzlabo šī juridiskā sistēma. Un um, arī šiem tirgotājiem jāpievēršas. Uh, Jo šobrīd, um, uh, ja tirgotais uh, pie sava datora sēžot, pārdod, pērk un pārdod tālāk uh, pārtiks produktus un veids spekulācijas ar cenām, mm, tātad šis ir tāds tirgotais, kas neredz preci, bet redz tikai cenas datorā. Viņš atrodas likumdošanas palākā zonā. Mm, un tas mums noteikti ir jāprecizē likumdošanā. Vēl viens punkts, ko vēlamies attīstīt, ir sadarbība krimināllietās un tieslietās. Eiropols un Eiro just um, ir kompetence, lai harmonizētu izmeklēšanas, krimināla izmeklēšanas un prokuratūras veiktās izmeklēšanas dalību valstīs. Šī procedūra ir daudzpusēja un sarežģīta, bet uh, mēs to atstājam Eiropolam. Uh, harmonizēt šīs izmeklēšanas, kā Konijas kundze teica. Ja mums ir uh, krāpnieks uh, citā dalībvalstī, tad uh, viņu varēs arī vajāt citā valstī. Uh, svarīgi uh, ir, uh, lai, svarīgi ir panākt, lai šī krāpnieka izcelsmes valsts varētu viņu vajāt. Uh, pat ja krāpšana notiek nevis viņa dzimtajā valstī, bet citā valstī. Un šeit nepieciešama sadarbība ar Eiropolu. Dalību valstu um, kompetence un šīs kompeten kompetences deleģēšana arī ir ļoti svarīga. Dalību valstis nevēlas mums piešķirt kompetenci. Un izņemot vides jautājumus, uh, dalību valstis vienmēr atteikušās uh, Jā, komisija ir ierosinājusi uh, sankciju uh, standartus uh, vai arī cietumsodus noteiktiem pārkāpumiem. Mēs vēlamies sankcijas, kas būtu atturošas un kas atbilstu krāpšanas finansiāliem izmēriem, lai mm, tomēr ievērotu uh, Eh, proporcionalitāti. Mm, gadījumos, ja mums ir, teiksim, viena sieviete, kas eh, eh, nozog steiku lielveikalā un lielveikalu, kas laiž tirgo produkciju un pieļauj krāpšanu no marķējumā vai dara ko tam līdzīgu. Bet arī šeit jāparedz kontrolas mehānismi, lai visu varētu korekti pāraudzīt. Jā, kontrolas ir ļoti svarīga tēma, un mēs pie tā piestrādāsim. Ir jāparedz iespēja komisijai veikt kontrolas, veikt inspekcijas, mm, pieprasīt no dalību valstīm veikt kontrolas, jo šobrīd mēs varam veikt tikai tas ir izteikt tikai rekomendācijas. Tagad martā tika izmēģināti, izmēģinātas eh, inspekcijas eh, uz vietām eh, dalību valstīs, un tagad mēs vēlamies ar šo testēšanas sistēmu nostiprināt, mm, jūs uh, zināt, ka dažreiz eh, pārdodot eh, produktu, kas dārgi izmaksā, to aizstāja ar citu produktu, kas ir lētāks. Tā pati zirgu gaļa salīdzinot ar lielopu gaļu, vai olīvēļa salīdzinot ar rapšeļu, vai arī tradicionāli produkti salīdzinot ar bio produktiem. Un šeit eh, tieši peļņa ir svarīgs elements krāpšanas veikšanā. Paldies Stāsa kungam! Uh, par to, ko viņš teica attiecībā uz patikas un veterināriem dienestiem. Šie dienesti ir ļoti svarīgi, svarīgas struktūras, jo tās uh, izpēta krāpšanas iespējas dalību valstīs. Mums ir mikrobioloģiskas uh, Eh, inficēšanas eh, gadījumi, salmonēla un citi mikroorganismi dalību valstis zina, ko darīt šajā gadījumā. Mums ir likumdošana attiecībā uz eh, ķīmisko vielu kontamināciju, pesticīdi un tam līdzīgs. Arī šeit mēs zinām, kas būtu jādara, ja rodas šāds risks, pat ja tas nevienmēr tiek izdarīts bet krāpšanas jomā ir vēl robi. Un tāpēc komisārs Borgs tiešām gribēja krāpšanu nopietni skatīt Sanko ģenerāldirektorātā, lai sadarbojoties ar dalību valstīm tiktu izpētīts un definēts šis jēdziens, un arī Olaf varētu piesaistīt un agri ģenerāldirektorātu un uzņēmumus un uh, aģentūras kā Europols un Eurojust. Un tas ir ļoti svarīgi. Te vajadzētu sadalīt darbus starp um, inspektoriem, kas spēlē tādu policijas lomu, un prokuratūram, uh, kas uzņemas tiesnešu lomu. Te mums uh, būtu nepieciešams vienoties, jo šobrīd situācija dalībvalstis ir pārāk fragmentēta un grūti ir apvienot eh, šīs funkcijas un eh, strādāt harmonizētā veidā. Tā kā tu vēl parādījušies citi elementi, Rosīkungs pieminēja pārtikas produktu izmešanu kas ļoti svarīga lieta, tad marķējums, jo detalizētāks marķējums, jo mazāk iespēju krāpšanai, bet eh, komisārs Borgs eh, oktobrī prezentēja ziņojumu eh, par gaļas izcelsmi un marķējumu, par to, par prasībām attiecībā uz marķējumu. Uh, E, svaigai gaļai, kas nav lielopa gaļa, cūgaļa, aitu gaļa, jēru gaļa, putnu gaļa un tā tālāk. Ka šeit mēs varam izmantot definīcijas, kas jau izstrādātas citur, un tad mēs varam elementus pārnest uz uh, no, no šīs svaigās gaļas uz gataviem ēdieniem, kā tāpat lazaņa, un tas nedaudz atvieglot mūsu darbu. Paldies, tas būtu viss, ko es gribēju šodien pastāstīt. Paldies noslēgumā, tad uh, pusminūte vēl ir referentei. Es nelikšu jums uh, svīst vēl vairāk, jo tas vienīgais cilvēks, kam es uzdevu tieši jautājumu, ir aizgājis. Es domāju, ka mēs noteikti turpmākajās nedēļās sastrādāsimies, lai sagatavotu labu ziņojumu. Nestra de Lange ļoti pārliecinoši izteiksies, un līdz šim neviens nav uzdrošinājies eh, tik eh, īsi eh, noslēgt ziņojumu izskatīšanu. Tad 18. datumā mēs Diskutēsim NV komiteja līdz 27. Eh, septembrim, 2012. jāiesniedz grozējumi un nobalsots eh, tiks eh, novembrī, iespējams 5. novembrī. Nu, te sāk notiekt dīvainas, liet, notikt dīvainas lietas, un uh, plenārsēdē es vēl nezinu. Paldies uh, kolēģiem par šo diskusiju. Nākamais 19. Eh, darba kārtības eh, punkts - ieguldījumi veselības nodrošināšanā. Tagad došu vārdu uh, Paulai Testori, ģenerāldirektorāta pārstāvi, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Liels paldies arī par to, ka jūs iekļāvāt šo punktu darba kārtībā. Kādēļ mēs to lūdzām? Tas ir tādēļ, ka mēs gribam vēlreiz pasvītrot to, ka uh, veselību nedrīkst uzskatīt tikai un vienīgi kā uh, slogu, nacionālajā budžetā, bet kā investīcija iespēja, kas var nest dividendes mūsu sabiedrībai. Varbūt jūs zinat, ka Eiropas eh, Savienības semestra viens no elementiem ir veselības aizsardzība. Pirms pāris nedēļām komisija uh, publicēja valstu rekomendācijas, un tagad ir 11 dalību valstis, kas ir iekļautas rekomendācijās par veselību. Un Komisija aicina dalību valstis e, pārskatīt e, veselības aprūpas sistēmu reformu, lai nodrošinātu izmaksu efektivitāti. Kāpēc mēs par to runājam? Tas ir tādēļ, ka mēs gribam, lai mums būtu tāda veselības aprūpas sistēma, kas izmanto valsts līdzekļus efektīvi un nodrošina augstas kvalitātes veselības aprūpi. Ir skaidrs, ka tagad, kad par veselības aprūpas sistēmas pārvaldību bija atbildīgs tikai un vienīgi dalībvalsts, tas laiks ir pagājis, jo tas, kā dalībvalstis pārvalda savu veselības sistēmu, tieši ietekmē šo valstu ekonomiku un budžetu un konsekventi arī citu dalībvalstu ekonomiku. Mēs redzam veselību kā vērtību pašu par sevi, Tajā pat laikā tas ir svarīgs un neatņēmāms ekonomisko panākumu komponents. Ja izdevumi veselībai ir efektīvi, tad tas noteikti dod ieguldījumu gan sociālajai kohēzijai, gan kopējiem ekonomikas uzplaukumam. Šī iemesla dēļ Sanko ģenerāldirektorāts ir sagatavojis dokumentu, kas saucas investīcijas veselībā. Un es aicinu visus deputātus izlasīt šo dokumentu. Lūdzu, nodotiet to saviem kolēģiem, jo uh, tas tiešām ir ļoti labs dokuments. Jo te mēs parādām šīs investīcijas veselībā kā trīs stūri. Pirmkārt, ja mēs investējam veselībā, mēs nodrošinām veselības aprūpas sistēmas eh, ilgtspējīgumu un dalību valstu fiskālo konsolidāciju. Un ir skaidrs, ka tās problēmas, kas ir veselības aprūpas sistēmā, kļūst arvien lielākas, jo eh, sabiedrība noveco palielinās spiediens uz veselības aprūpas sistēmas budžetu, E, pieaug pieprasījums pēc inovatīvām un dārgām tehnoloģijām veselības aprūpē, bet resursu kļūst ar vien mazāk. Līdz ar to veselības aprūpas budžeti ir jākonsolidē. Tādēļ ir jāraukās, kā nodrošināt efektivitāti, kā arī, ja mēs meklējam ietaupījumus, tad tiem ir jābūt ietaupījumiem, kas nes rezultātus arī vidējā un ilgtermiņā. Ko mēs darām, lai palīdzētu dalībvalstīm? Pirmkārt, mēs realizējām veselības aprūpes direktīvu, kas attiecas uz pārobežu veselības aprūpi. Tas dod vairāk informācijas par eh, tiesībām uz eh, primāro veselības aprūpu citās dalību valstīs, nodrošina informācijas apmaiņu par uh, klīnisko izmeklējumu, labāko praksu un tam līdzīgi. Mēs palīdzam arī dalību valstīm izmantot kopīgos resursus veselības tehnoloģiju novērtēšanā Bez tām strādājam kopā ar dalību valstīm, lai progress veselības aprūpē tiktu nodrošināts kopīgiem spēkiem. Esam izveidojuši arī ekspertu grupu, kas var eh, sniegt konsultācijas dalību valstīm, un mēs strādājam ar kolēģiem, kas atbildīgi par struktūru fondiem, lai palīdzētu dalību valstīm savās nacionālajās programmās veikt investīcijas veselības aprūpē maksimāli efektīvi. Otrais elements ir cilvēku kapitāls. Ja mēs investējam veselībā, mēs nodrošinām veselīgāku cilvēku kapitālu, jo slikta veselība noved pie darba kavējumiem. Patreiz tas veido 3 līdz 6% no kopējā darba laika, kas veido 2% no IKP. Tātad, uzlabojot darbas spēka veselību, mēs nodrošinām pozitīvu atdevi. Kad runājam par investīcijām cilvēku kapitālē, tad neiet runa tikai par veselības aprūpi, bet par publis sabiedrības veselības veicināšanu. Nevajadzētu pārāk koncentrēties uz ārstēšanu, vairāk ir jākoncentrējas uz prevenciju un veicināšanu. Un trešais pīlārs ir veselības nevienlīdzības likvidēšanu. Tātad, lai veselības uh, aprūpes pieejamība būtu nodrošināta vienādā eh, mērā visiem cilvēkiem un visām cilvēku grupām. Šeit ir ļoti svarīgi nodrošināt universālu piekļuvi augstas kvalitātes drošiem veselības aprūpas pakalpojumiem visiem iedzīvotājiem. Noslēgumā. Tas, ka veselība un veselības veicināšana un efektīva veselības aprūpas sistēma tiek skatīta kā ekonomikas elements, ir ļoti svarīgi. Tas nenozīmē, ka mēs mazinām veselības uh, vērtību, bet mēs gribam parādīt, ka veselība ir ekonomikas dzinulis. Paldies, Restorī kundze! Un pēdējais, eh, pēdējā intervents no mūsu kolēģa Pēterlis kunga. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jāsaka, ka. Es nevaru uzreiz atbalstīt visu, ko komisija piedāvā, bet divas lietas man tiešām liekas ļoti pievilcīgas. Pirmkārt, eh, sadarbība un partnerība cīņā pret vēzi. Man ir liels prieks, ka mūsu puliņu rezultātā ir uzlabojusies cīņa pret vēzi. Un otra lieta, kas mani priecē, ir tā iniciatīva, par kur šodien runājām. Es raugos uz to filozofiski. Un man ir liels prieks redzēt, ka komisija uz veselību un veselības aprūpi uh, raugās uh, visaptverošā kontekstā, nevis tikai izolēti. Un te ir jārunā par jaunākām attīstības tendencēm ļoti dažādās jomās. Es domāju, ka veselības aprūpes sistēmas krīze ilgs daudz garāku laiku nekā ekonomikas un finanšu krīze, jo mēs redzam, ka finanšu krīze pat eh, problemātiskākajās valstīs uh, pamazām tuvojas um, atrisinājumam. Katrā ziņā es atbalstu subsidiaritāti. Es domāju, ka mums ir pilnībā jārespektē Eiropas Savienības līgumi. Uh, bet tajā pat laikā ir jādomā par to, kā veselība un veselības aprūpe skar dalību valstis kopumā. Ja runājam par nevienlīdzību veselības aprūpē, tad to var atrisināt tikai rīkojoties visiem kopā, un man ir prieks, ka arī komisija liek uzsvaru uz šo aspektu. Raugoties uz taupības pasākumiem veselības jomā, dalība valsts un eh, to valdības eh, pamatot tiek kritizētas, ka tie ir tikai un vienīgi taupības pasākumi, ko nepapildina rīcība politika, kas varētu uzlabot uh, cilvēku veselību un tādēļ es domāju, ka šeit ir piedāvāts, šeit ir piedāvātas iespējas nodrošināt jaunu pievienoto vērtību un ja mēs uh, liktu lielāku uzsvaru uz izcilību, tad mēs Eiropā varētu darīt daudz labāk, lai samazinātu atšķirības. Tā kā es domāju, ka šī ir ļoti svarīga iniciatīva. Tas nav politisks kompliments, bet kaut kas tāds, kas pēc manām domām konceptuāli ir pareizs. Un es domāju, ka ir ļoti labi, ka jūs liekat uzsvaru uz profilaksi un veicināšanu. Esmu jau vairāk kārtīgi teicis, ka mums būtu vajadzīgs profilakses ministrijas dalība valstīs, jo ja jūs investējat profilaksē, tad tas lietas mainīs pēc būtības. Paldies! Vielen Dank. Jā, paldies. Nākamā. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu turpināt ar to, ko kolēģis beidza, jo es domāju, ka eh, vispirms ir izglītība par veselības jautājumiem, cīņa ar kaitīgiem ieradumiem un profilakse. Tie ir pamatu pamati, lai mēs vispār varētu runāt par veselīgiem eiropiešiem. Un vispirms ir jārunā par to, uh, kā uh, veidot tādas veselības aprūpas sistēmas, um, kas uh, funkcionē dalību valstīs efektīvi. Un es domāju, ka šeit ir jāliek uzsvers uz to, ka ir jāapmainās ar labāko pieredzi, jo kolēģi no mūsu komisijas jau teica, ka uh, pieeja uh, F efektīvā veselības aprūpas sistēmā nozīmē arī veselības aprūpas e, iestāžu apmaiņu ar informāciju par labāko ārstēšanas praksi. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī izlīdzināt um, atšķirības attiecībā uz veselības aprūpas pakalpojumu pieejamību dažādās uh, dalību valstīs, jo mums ir jānodrošina augsts kvalitātes medicīnas pakalpojumi, kur iet runa par uh, tādām slimībām, kas uh, robežojas ar nedziedināmām slimībām. Bet es domāju, ka, kā es teicu, šeit ir svarīgi runāt par prioritāti - profilakse un vēlreiz profilakse. Tas ir tas, ko mēs darām mūsu nākamajām paudzēm jo patreizējā paudze eh, jau varbūt nevarēs tik labi iz, izmantot veselības aprūpas pakalpojumus, kā to varēs nākamā paudze. Paldies! Vielen Dank, Herr Schlüter. About... Slūts kungs, paldies! Man tiešām ir liels prieks, ka jūs runājat arī ar citiem ģenerāla direktorātiem, kā piemēram uh, Enterprise ģenerāla direktorāts, kas uh, dara visu, lai kaitētu mūsu veselībai, ieskaitot endokrīnos disruptors un tā tālāk. Un katrā ziņā man ir liels prieks, ka jūs esat uz, uzsākuši šādu horizontālu sadarbību. Piemēram, tabaks direktīva citas komitejas parlamentā cenšas vājināt jūsu priekšlikumu, kamēr mēs, piemēram, um, vidas komitejā mm, runājam par to, kā vēl vairāk to pastiprināt. Tā kā es domāju, ka mums ir ļoti veiksmīga šī sadarbība. Tas pats ar Startautisko valūtas fondu un trojku. Viņi prasa Grieķijai samazināt izdevumus veselības aprūpē. Manī tas rada bažas. Es zinu, ka jūs to saprotat, bet es domāju, ka svarīgi ir, lai to saprastu visas institūcijas. Ja runājam par inovācijas mehānismiem, kā ietaupīt naudu, tad man šķiet, ka var mēģināt tā saucamos cenu fondus, jo piemēram, vēl nav izstrādāta patentu sistēma daudziem medikamentiem, un šeit es domāju, ka Eiropas Savienība var nodrošināt lielu ietekmi ar maziem izdevumiem. Tāpat tas, kā sabiedrība redz to, ka uh, šis pastāvīgais spiediens un stress uz cilvēkiem ietekmē arī cilvēku veselību. Tā kā es domāju, ka mums ir jādomā par to, kā mazināt šo stresu un spiedienu uz cilvēkiem, nevis tikai visu laiku censties palielināt ražošanas apjoms un intensitāti. antworten. Paldies, ja ģenerāldirektora tā pārstāv vēlas atbildēt, viņi to var darīt. Jā, paldies, dažas lietas. Vispirms es augstu vērtēju to, ko Pīter kungs teica par subsidiaritāti. Mēs noteikti respektējam subsidiaritāti, bet es piekrītu Alaīzām, ka uh, mēs neatrisināsim problēmu ar veselības aprūpas sistēmām dalībvalstīs, ja mēs neapvienosim resursus. Tad, ja mēs strādājam ar dalībvalstīm. Tas, ko teica Hibners kundze, es piekrītu jums veselības. Uh, profilakse un veicināšana noteikti nepietiek, ja uz to raugās tikai dalība valstu mērogā. Un tas, ko uh, Šlutskungs teica, jā, tā ir kopīga cīņa, bet mūsu dokumentu ir sagatavojusi komisijas kol, komisāru kolēģija, un mēs redzam e, izdevumus veselības aprūpē nevis tikai kā tīros izdevumus, bet kā investīcijas. Tālāk. Mēs cenšamies cīnīties pret darba kavējumiem, ko rada saslimšanas Un, lai strādājošo veselība būtu labāka, mums par to ir jācīnās, jo tas nozīmēs to, ka ne jau palielināsies ražīgums, bet eh, vienkārši cilvēki varēs apmeklēt darbu. Paldies! Paldies, Estori kundzei! Izskatās, visi, visi kolēģi iepazīstās ar šo dokumentu svarīgu. Žēl, ka te nav vairāk kolēģu klāt, bet, nu, turpināsim darbu pie šī jautājuma, jo temats ir ļoti svarīgs - veselības aprūpe. Katrā ziņā mums katram ir tikai viena veselība. Un eh, ļoti grūti ir, ja tā tiek sabojāta. Tā tad Nākamā sanāksme izņēmuma kārtībā tiekamies Strasbūrā 4. jūlijā no 9 līdz 12. Pāris kolēģi, kas ir palikuši, lūdzu atcerēties paņemt līdz balsošanas kārtiņas. Mums tur būs ļoti ilga un gara balsošana. Tālāk 10. jūlijas, 11. jūlijas arī tur ir paredzēta balsošana tāda, kādu mēs parlamentā vēl neesam pieredzējuši par tabaks produktiem būs balsošana. Un, tur, un vēl daudz kas cits. Katrā ziņā garlaicīgi nebūs. Vakar tas bija tikai eh, kā ieskats tajā, kas mūs vēl sagaida. Tātad 10. un 11. neko citu sev neplānojiet, būs liela gara balsošana. Un pirms tam 4. 4. jūlijā. Ar to arī beidzam mūsu sanāksmu, patīkam māju ceļu un tiekamies nākamajā reizē.